Dear colleagues, good morning. Resuming our work. Liebe committee. Dargie kolēģi, mēs sākam darbu, atsākam uh, Lībe komitejas sēdi. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs, uh, mums jau prezidijā sēž mūsu šīs Eh, šī rīta viesis Olaf vadītājs Kēslakungs, un mēs vēl gaidām debailas kundzi no komisijas eh, tieslietu ģenerāla direktorāta. Bet vispirms eh, sākšu ar paziņojumiem. Kor, vispirms par koordinātu, koordinātoru ieteikumiem. Ir pārskatīt Libē komitejas sēžu grafiks 2013. gadam Tāpat 2014. gada kalendārs ir apstiprināts, to, par to lēma koordinātori vakar. Vai nav nekādu iebildumu? Ja nav, tad uzskatām, ka jūs atbalstāt šādu lēmumu. Tad uzskatām, ka ir apstiprināts. Tāpat es jūs informēju, ka Davols Tiekungs no Tautas partijas grupas ir kļuvis par aizvietotāju locekli mūsu komitejā. Uh, tagad pārējām pie 13. un 14. darba kārtības punkta izskatīšana, proti Eiropas prokuratūra un Eiropas tiesu sadarbības vienība Eirodžas. Lisabonas līgums nosaka Eirojust darbības e, pamatus un arī Eiropas parlamenta lomu Eirojust darbībā. Un arī Eiropas uh, Savienības Lisbonas līgumā ir uh, runāts par Eiropas prokuratūru. Uh, un līdz ar to Eiropas komisija ir apstiprinājusi priekšlikumu regulai par Eiropas prokuratūras izveidi un par eh, arī regulu par Eiropas tiesu sadarbības vienības reformēšanu. Un eh, arī ir eh, paziņojums par Eiropas Savienības uh, finansiālo interešu aizstāvību un par OLAF. Uh, gatavojoties šo priekšlikumu izskatīšanai, mēs esam iekļāvuši šīs dienas darbas, darba kārtībā šos punktus un uzklausīsim Bailas kundzi un Keslera kungu. Bet mēs vēl gaidām Lebailas kundzes ierašanos, tādēļ ierosim vispirms uzklausīt Keslera kungu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Lebājas kundze pavisam drīz ieradīsies, un viņa arī runās par priekšlikumu par uh, Eiropas prokuratūras izveidi un par Eirojust uh, reformēšanu priekšlikums par Eiropas prokuratūras uh, izveidi ir komisijā apstiprināts 17. Uh, jūlijā un arī tika apstiprināts priekšlikums par Eirojust reformu. Eirojust atrodas um, ekskluzīvā tieslietu ģenerāla direktorāta kompetence. Mm. Kāds ir pamats Eiropas prokuratūras izveides priekšlikumam? Ne tikai tādēļ, ka šis jautājums ir atrunāts e, līgumos e, vai e, ir šādas saistības paredzētas, Patiesībā konteksts ir daudz plašāks. Eiropas Savienībā publiskais uh, finansējums uh, ir, saska, uh, ir jānodrošina šobrīd katrs eiro ir jāizlieto liederīgi un ir aprēķināts, ka tiek katru gadu izkrāpti 500 miljoni eiro, bet uh, pastāv aizdomas, ka reāla krāpšanas apjoma varētu būt vēl ievērojami lielāki, jo nav visām dalību valstīm iespējams precīzi aprēķināt krāpšanas apjomus. Un patiesībā uh, no šīs situācijas visvairāk cieši Eiropas Savienības nodokļu maksātāji. Tādēļ mums ir aktīvi jācīnās pret šādiem noziegumiem, aizsargājot Eiropas Savienības finansiālās intereses, ne tikai pieņemot atbilstošu tiešību aktus, par ko jau diskutē parlaments, bet arī izveidojot atbilstošu struktūru. Uh kam ir uh, plašāks skatījums, kam ir Eiropas skatījums uz uh, kriminālām parādībām, krimināliem nodarījumiem, jo šādas parādības kļūst arvien transnacionālākas. Mēs saskaramies ar šādām transnacionālām parādībām un vēršamies pret tām tikai ar nacionāliem instrumentiem. Tātad katras valsts tiesības sargājošās iestādes pret pret eh, tām cīnās, un tā rezultātā izveidojas fragmentācija. Šie noziegumi tiek izdarīti vienlaicīgi vairākās dalību valstīs, īstenojot korupciju, krāpšanu attiecībā uz Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Uh, bet pastāv risks, ka šādas nodarījumi netiks atklāti un ka nacionālās iestādes uh, skatīsies uz šiem jautājumiem tikai nacionāli un ne, nespēs konstatēt, kā tām ir plašāks pārnacionāls raksturs. Mums pat nav iespējams veikt reālu kriminālu izmeklēšanu šādos eh, jautājumos un uzsākt kriminālu vajāšanu, ja tie netiek atklāti. Eiropas prokuratūra, kam būtu Eiropas skatījums un Eiropas pieeja, šādā situācijā ir absolūti nepieciešama, lai cīnītos pret noziegumiem, kuri jau tagad ir starptautiski ar pārnacionālu raksturu. Uh, Un šeit ir runa ne tikai par uh, Eiropas uh, Savienības finanšu interesēm, bet arī par uh, citiem noziegumiem. Tomēr līgumā šobrīd ir atrunāts tikai tas, ka ir jāizveido šāda struktūra, kas cīnītos pret uh, noziegumiem saistībā ar Eiropas Savienības finanšu līdzekļu izlietošanu. Tas, kā Eiropas Savienības finanšu intereses uh, ir jāaizstāv, jo šeit ir runa par Eiropas Savienības e, nodokļu maksātāju interesēm. Šobrīd šīs uzdevums ir atstāts atsevišķu dalību valstu ziņā e, saistībā ar to spējām un vēlmi apkarot šādus noziegumus, un mēs no pieredzes varam konstatēt, un par to liecina arī statistikas dati, uh, par um, Olaf darbību pēdējo 13 gadu laikā. Tātad dalību valstu veiktie pasākumi cīņā pret šāda veida noziegumiem ir maigi izsakoties ļoti atšķirīgi. Minēšu piemēru. Notiesāšanas procents par šādiem noziegumiem runājot par uh, um, Olaf darbību pēdējos 13 gados 27 dalību valstīs svārstās uh, no pieciem vai pat mazāk procentiem. Tātad notiesājuši spriedumi Olaf atklātos, atklātās lietās līdz pat 90% citās dalību valstīs. Līdz ar to nav nekādas vienotas vienveidīgas pieejas dalību valstīm, jo dalību valstu spējas cīnīties pret šādiem noziegumiem ir atšķirības un dažkārt arī pietrūkst vēlmes pret tiem cīnīties. Un tādēļ būt, ir nepieciešams izveidot tādu struktūru, kas palīdzētu vienādot uh, Eiropas Savienības interešu aizstāvību, jo šeit ir runa par Eiropas interesēm, nevis par dalību valstu interesēm. Eiropas Savienības intereses būtu labāk jāaizsargā, un tas būtu jādara Eiropas prokuratūrai. Tas bija pamats, kādēļ mēs nācām klajā šādi ierosinājumu. Now, Um, Es uh, tagad teikšu arī dažus vārdus par mūsu iecerēto struktūru mm, komisijas priekšlikumā, tātad par uh, prokuratūras struktūru un pārvaldību. Un pēc tam došu vārdu uh, ģenerāla direktors kundzei no Tieslietu ģenerāla direktorāta. Tātad mēs esam uh, Eh, ierosinājuši Eiropas eh, līmeņa struktūru izveidot. Bet mm, tomēr tā, tā nebūs centralizēta struktūra, kam būs tādi kā taustekļi, kas iesniegsies visās dalību valstīs. Jo mēs nevēlamies uh, liekt dalību valsts valstu atbildīgajām iestādēm pildīt savas pilnvaras. Mēs nevēlamies iejaukties dalību valstu kompetencē. Mēs vēlamies, lai šī struktūra varētu darboties efektīvi un vienlaikus vēlamies īstenot decentralizētu jeb integrētu modeli. Tātad šī struktūra apvienos Eiropas Savienības pieju uh, balstoties uz dalību valstu pieredzi un resursiem. Eiropas prokuratūru uh, veidos centrālais birojs, tātad tur darbosies Eiropas Savienības prokurors un viņa vietnieki, kuri pārstāvēs dažādas dalību valstis. Un uh, būs darbosies nacionālie biroji, kuros strādās prokurori, ko dalību valstis būs norīkojušas darboties šajā struktūrā, un viņi, tie būs dalību valstu prokurori. Tātad būs centrālais birojs, un daudzi nacionālie Eiropas prokuratūras biroji dalību valstīs. Un tai pašā laikā uh, šie nacionālie biroji būs Nacionālo prokuratūru sastāvdaļa. Kad uh, notiks uh, uh noziegumu izmeklēšana un uzsākt kriminālu vajāšana, tad uh, šie biroji darbosies kā Eiropas uh, prokuratūras sastāvdaļa. Mēs darbosimies tādā Eiropas struktūrā, Eiropas prokuratūru tīklā, kas uh, nodrošinās Eiropas līmeņa pieju un skatījumu, kas jau šobrīd ir ļoti nepieciešams un uh, arī uh, darbojoties Eiropas prokuratūras uh, sastāvā, būs iespējams strādāt visā Eiropā, visā Eiropas Savienībā, pārvarot nacionālos šķēršļus un nacionālās robežas. Līdz ar to šāds, šāda Eiropas prokuratūra palīdzēs mums pārvarēt pašreizējo sistēmu, kas pastāv jau kopš 19. gadsimta, un šāda sistēma joprojām pastāv kriminālu tiesību jomā, proti, ka katrā lietā ir jānosūta pieprasījums citai dalību valstī pēc eh, savāk pierādījumus un veikt eh, izmeklēšanu. Uh, pārobežu režīma. Priekšsēdētājs Kesler kungs, mums debatēm kopumā ir paredzēta viena stunda un pulksten 11. mums ir paredzēts uzsākt balsošanu. Tādēļ deputāti nāks ar vien lielākā skaitā uz balsošanu un mēs uh, izjutīsim tādu kā spiedienu ievērot paledzēto grafiku. Kesler kungs, jā, es došu vārdu Lebājas kundzei, lai viņa pastāstītu jums sīkāk par priekšlikumu otro daļu, proti par Eirojustu. Paldies. Jā, es vēlētos tad pievērsties konkrētiem jautājumu daļām. Jautājumā par Eiropas prokuratūras izveidi. Pats svarīgākais, kas man jāpasaka, ir Eiropas prokurora neatkarība Šajā priekšlikumā jūs redzat, kā mēs norādām, ka Eiropas prokuroram ir jābūt neatkarīgam, brīvam no dalībvalstu ietekmes vai citu iestāžu ietekmes. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Divu gadu laikā, kopš mēs strādājam pie šī priekšlikuma, tas ir viens no svarīgākajiem, kas ir visu laiku bijis aktuāls. Eiropas prokurors lielā mērā to noteiks viņa darbību, viņa iecelšanas kārtība. Mūsu piedātā redakcijā ir pants, kur skaidri atrunā prokurora iecelšanu, kas ļoti lielā mērā līdzinās tam, kas jau ir spēkā, kādā veidā tiek iecelti kopienu tiesas tiesneši. Tāda pati procedūra nozīmētu, ka arī parlamentam ir sava loma. Otkārt, nu labi, neatkarība ir brīnišķīga, bet jums tomēr ir jāatskaitās par saviem darbiem. Un tādēļ ir skaidri noteikts, ka šī jaunā iestāde ir atkarīga atbildīga divām budžeta iestādēm. Tas nozīmē arī parlamentam. Lūk, atkal ir izcelt parlamentu loma. Trešais lielais jautājums - efektivitāte. Jau arī kā Kreslēra kungs norādīja, cīņa pret krāpšanos ir ārkārtīgi sadrumstalota Eiropā. No vienas puses ir Olafs, kas veids administratīvos darbus, tad ir Eirojusts un koordinācijas centrs un dalībvalstis. Mēs savukārt vēlamies panākt efektīvu Eiropas prokuroru darbību. Mēs vēlamies izstrādāt iespēju, lai šis prokurors varētu tiešām darboties un zināt, kas notiek konkrēti uz vietas. Un līdz ar to Eiropas prokuroram būtu piešķirts arī pilnvaras, kas nozīmē, ka viņš var darboties savās kapacitātē un reizē saskaņot arī ar Eiropas tiesām, tiesu sistēmām. Prokuroram līdz ar to būtu iespējas arī darboties konkrēti katrā dalībvalstī un ievērojot konkrētās noteiktās procedūras, panākt arī mm, efektīvu risinājumu un sadarboties cieši ar tiesību sargājušām iestādēm konkrētās dalībvalstīs. Tas ir precīzi atrunāts šeit arī priekšlikumā. Tālāk, ja mēs veidojam prokuratūru, bet vienlaikus mēs arī veidojam arī savas drošības garantijas. Nu, vienmēr ar līdzinējo sistēmu to nesam visu atrisinājuši. Tāpēc eh, par visām personām, kas varbūt ir pakļauts aizdomām, te ir jāpiemēro zināmas garantijas, piemēram, tiesības uz advokātu, tiesības piekļuvē dokumentiem, lietas dokumentiem. Tās ir garantijas, kas ir uh, pretmets arī noteiktajām prokuratūra pilnvarām. Tādēļ nedaudz jums pastāstīšu par šo pašu priekšlikumu, kas neparedz papildus izmaksas. Ir sarežģīta ar vien finanšu situāciju, un neviens ar lielu prieku nedzird, ka te kāds vēl izveido jaunu iestādi, Tad mēs šeit gatavojam risinājumu, kas neparedz papildus, iznā, i, papildus izdevumus. Tad tas viss iekļaus Olaf ietvaros un tas tiek koordinēts. Nu, labi, šobrīd vairāk arī varbūt neko neteikšu, es labprāt atstāšu laiku, vairāk laika jūsu jautājumiem. Tad tas, ko mēs vēlreiz uzsējām. At, neatkarīgi, bet atbildīgi atskaitās um, pilnīgs darbs, kas nosaucts arī pret tā, kam ir uh, atvers noteiktās garantijas. Tie ir tie galvenie rādītāji šim priekšlikumam. Paldies jums, Bailis Mundze. Paldies arī Keslera kungam mūsu vārdā. Nu, es jums nevaru sanāk, ka es jūs pasteidzināju, bet jūs arī ļoti veiksmīgi izdarījāt savus secinājumus. Mums būs balsošana pulksten desmitos, bet līdz tam laikam vēl tagad mums ir vārds jādod deputātiem, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātājiem. Paldies arī par šo prezentāciju. Tā bija īsa, un manuprāt, būtu vēl arī daudz cits iespējas mums tikties un pārunāt daudz atvērtos jautājumus. Tas nav viss nekāds nenozīmīgs detaļas, bet gan ļoti būtiski jautājumi. Pirmais, ko var teikt, ko es tomēr nesaprotu, kādēļ gan komisija nolēma atsūtīt šeit kopā kā paketi šos divus priekšlikumus. Mēs taču parlamentā nolēmām, ka izskatīsim tos atsevišķi. Vairākiem esmu dēļ. Nu, labi, tie ir, protams, arī saistīts lietas, bet tomēr Eirojust tā ir viena lieta, un Eiropas prokurors tā tomēr cita lieta. Tādēļ, ja vien jūs varat piekrist, es arī aicinātu, lai jūs paskaidrotu. Mēs esam dzirdējuši tādas baumas, kā padome negrib dzirdēt neko par Eiropas prokuroras izveidu. Dažādu iemeslu dēļ. saprotam, ka viens ir finanšu jautājums. Nav arī apšaubām, ka jāaizstāv Eiropas finanses. Eiropas prokurora izveide, tas, protams, ir bijis vienmērā pirmkārt aizsargāt Eiropas finanšu intereses. Papildus es gan ceru vēl daudz cits iegūmus, izstrādot kopēju pieeju mūsu arī uh, pilsoņu aizsardzību lielā, lielā izpratnē. Mans jautājums būtu šāds. Kā jūs redzat, kā lieta, lietas virzās? Netik daudz, kā attīstās Eiropas krimināla tiesības. Skaidrs, ka var izdomāt jaunu definīcijas noziegumiem, noslēdzīgiem nodarījumiem, bet par procedūrām. Jūs runājat par 28 valstīm ar 28 atšķirīgām procedūrām. Man grūti iztēloties, kādā veidā prokurori sadarboties lai atbalstītu Eiropas prokuroru un piemērotu vienotu procedūru attiecībā, ja runa par Eiropas finansēm, un ievērot savas vietējās procedūras, ja būtu runa par vietējiem noziegumiem. Kāds ies kopā? Paldies. Paldies. Maķie kundze. Merci, prezident. Paldies, priekšstādātāja kungs. Libais kundze, pateicos, ka esat pie mums uh, atnākusi, lai informētu par komisijas priekšlikumu, kas ir apsveicams, to jau mēs uh, ilgi esam gaidījuši. Jūsu minētie pieci punkti ir ļoti pozitīvi. Es uh, pie tiem neatgriezīšos, ja priekšsēdētājs teica, ka mums pietrūkst laika bet tomēr es gribu teikt, tāpat kā kolēģi Weber to teica, ka nav paplašināta Eiropas prokurora kompetence cīņā pret pārobežu noziegumiem. Tiešām eh, žēl, ka, protams, svarīgā Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība, uh, Uh, ir vienīgais uzdevums šim Eiropas prokuroram būtu labāk, ja tā pilnvars tiktu paplašināts. Tas būtu liels solis uz priekšu cīņā pret pārobežu noziedzību, kas ir patiesi sērga Eiropas Savienībā. Tās ir būtībā vien, vienīgās bāžas par šo tekstu, kas man ir, Lebais Kunz. Gracias. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es atzinīgi vērtēju šo priekšlikumu, uzskatu, ka tas ir tiešām labs un pareizs priekšlikums, bet es arī pienojos kolēģei, kas saka, ka te vajadzētu tomēr plašāku prokuroru darbību paredzēt nevis tikai finanšu jautājumus. Mums ir arī datu aiz, aiz, uzraugs, Skaidrs, ka mēs nevaram noteikt eh, prokuram, tiekš tomēr šauru darbības lauku, un to mēs vēlētos paplašināt. Mans jautājums būtu tāds, kādā veidā tiešām nodrošināsit eh, viņa neatkarību? Kādā veidā tas vispār ir iespējams? Un otrkārt, kāda ir aizsardzības pasākumi? Jūs par tiem daudz neko neteicāt, es tomēr gribētu dzirdēt papildus vēl. Paldies! Albrechts kungs. Paldies. Nu, labi. Negribu izklausītos nepieklājīgs pēc sešas mēnešus dzirdēju, Olaps izteicās un tad uh, komisija 5 minūtes. Kāpēc man tas tomēr ir dīvains sajūtas, nezinu. Nu labi, tā pēc būtības. Par Eiropas prokuroru Mēs zaļie atbalstam šo priekšlikumu. Tā laba ideja. Mums pie tā ir jāstrādā. Kaut galā te ir skaidrs pamatojums, motivācija tā izveidē. Mēs jau esam norādījuši, ka ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi nosacījumi, kas ir jāievēro, apstiprinot tik ļoti nopietnu priekšlikumu, kas ar vien vairāk tad vērš uz to Eiropas uh, uh kopienas uh, pieju arī izmeklēšanā. Tādēļ pirmkārt, te ir jautājums par um, prokurora darbības jomu, vai tas atbilst arī tiesiskam ietveram. un arī procedurālajām tiesībām. Priekšlikums ir labs un tas ir pareizā virzienā, tomēr man ir daži nopietni jautājumi. Un es gribētu, lai jūs tos arī paskaidrot detalizēti. Pirmkārt, 13. pantā, kur mēs runājam arī par Eiropas prokurora papildus uh, pilnvarām. Es nedomāju, ka tās ir papildu pilnvaras, tās kļūst par pamatpilnvarām. Taču nevar būt tādu daudz gadījumu, kur jums ir kā būtu skaidri nodalīts kur tad ir tādi noziegumi, kas ir tieši saistīti ar kriminālu noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Eiropas finanšu intereses un neko citu. Parasti jau šāds lietas ir uh, cieši saistīts arī ar citām lietām un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, līdz to 13. pants nav īsti piemērojams. Turklāt ir noteikts, ka šīs pilnvairs nevar pārskatīt. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka Eiropas kopiena tiesā nenoteiks galu galā, kāds tad būs prokurāru kompetences? Un tāpat arī tas ir liels jautājums par aizstāvēšanos. Um, Nu, labi, es jau izrunāju, jā, trīs minūtes. Man liekas, ka man ir tiesības uzdot vēl jautājumu. 26. pantā ir runa par izmeklēšanas pasākumiem. Ziniet, es esmu laikam vienīgais, kurš izsakās precīzi pa punktiem, un tāpēc gribētu, lai jūs precīzi atbildat. Te ir aprakstīti arī konkrēti pasākumi, kur ir izmeklēšanas orders. Nu, tas nav nekur um, aprakstīts, kā tad notiek, ja notiek mā kratīšana bet tad tas notiek saskaņā ar citu regulu un citu rīkojumu, piemēram, datorprogrammas. Tas rada nopietnas konstitucionālās problēmas dalībvalstīs, kur mēs esam pērši runājuši jau par tiesās. Šie jautājumi ir skatīti. Un kas notiek ar citām valstīm, kas neparaksta, mm, nepiedalās mm, prokuratūras darbībām? Vai viņam arī kaut kādā tomēr tas būs saistoši? Es saprotu, ka jūs, protams, gribētu zināt precīzi, bet, piedošana, šis ziņojums ir pavisam nesen saņemts parlamentā un to tikai vakardien sadalījām starp mūsu politiskām grupām. To gribēja gan izstrādāt, gan tautas partija. Un, bet tad gal galā tas tika piešķirts Jakolīnam kungam un Eirā Justs jautājums Faskungam. Un būs arī vēl daudz deputāti, kas vēlas izsekos un. Mums jāsaprot, ka laiks ir ierobežots un Kaislera kungam ir jādod arī iespējas vēl atbildēt. Tālāk vārds Jakolīno kungam, kurš arī būs Eiropā ar parlamenta referents jautājumā par Eirojustu. Paldies, priekšsarētāji! Es priecājos par šo sagatavoto priekšlikumu un jaunā direktīva, pie kā mēs strādāsim, arī izveidot Eiropas prokuroru. Es to uzskatu par ļoti nozīmīgu soli. Tas atbilst arī kopiem ietveram. Tas iet kopā ar Eirojustu. Un katrā ziņā mums ir jāizveido ļoti labs eh, tiesību aktu kopums lai Eiropas tiesas un Eiropas iestādes tiešām nodrošinātu mm, tiesību ievērošanu. Maķiekundze arī ļoti svarīgo pateica, ka, ko es arī atbalstu. Kur pazūd un kur parādās robežu, pārobežu sadarbība? Mēs esam arī strādājuši pie jautājumu par sadarbību kriminālu pārobežu sadarbību krimināla lietās. Pakadiem pieņemam ziņojumu par šo. Es aicinātu arī te straujāk virzīties un panākt kāds risinājums. Tomēr mums vienlaiks būtu arī jāskatās, kā tad mēs tomēr varētu vairāk pievērst uzmanību pārobežu kriminālu noziedzīgiem nodarījumiem. Tā kā es domāju, ka nav runa tikai par organizētās noziedzības apkarošanu, bet arī daudziem citiem varbūt noziedzības izpausmes veidiem, kā arī naudas atmazgāšanai. Mēs zinām, ka te ir jābūt vienprātīgam balsojumam padomē, ka arī parlamentam jāsniedz savs atbalsts. Parlamentam tas ļoti nopietns jautājums, un mēs arī vēlamies aizsargāt Eiropas Savienības intereses tad būtu tikai apsveicami, ja mēs papildus vēl varētu iegūt papildu informāciju arī par ciešo koordināciju ar Eiropolu. Eirojust jau mums ir um, nodrošinājuši šādu labu informācijas apmaiņu, un tas vēl jāuzlabo ar, ar Olafu. Tad visu to jāpārbauda un jāpārbauda vēlreiz un vēlreiz, un tad jāskatās, kā mēs varam izveidot integrētu sistēmu. mums jāparūpējas par to, lai būtu pietiekami daudz arī personāls, lai no 2015. gada Eiropas prokurors jau darbotos pilnu jaudu un sniegtu savu arī atbalstu. Redingas kundze jau ir izteikusies par šo priekšlikumu. Tad par darbības jomu, par pilnvarām. Šobrīd tas ir tik ļoti šaurs, tikai runa būs par uh, krāpšanos ar Eiropas līdzekļiem. Nu, ja tas paliek tā, nu tas, manuprāt, nedaudz tomēr ir tad, mm, nu, palaist garām iespēju. Galu galā mums ir jāskatās arī, kā mēs varam arī cits noziedzīgus nodarījumus iekļaut šeit. Paldies! Paldies, Junkungs! Jā, paldies pavisam īsi! Tā kā šī ir pirmā viedokļa apmaiņa un uh, daži jautājumi, kas man vēl ir neskaidri. Ieteikums novērtējums. Kāpēc vispār nepieciešams Eiropas prokurors? Komisija diezgan skaidri pasaka, Olaf efektīvi darbojas, dalībvalstis neizdara savu darba daļu, līdz to nepieciešama jauna iestāde vienkārši tas arī ir sausais atlikums. Bet, ja mēs runājam arī par nacionālu ģenerālu prokuroriem, tad mēs dzirdam pavisam ko citu. Viņi nav apmierināti ar Olafa darba kvalitāti, dažkārt trūkst pierādījumu un arī trūkst arī šīs procedurālās garantijas, kas netiek vienmēr ievērotas. Par to mēs vakar runājām Libē. Tad ir ja mums kā komiteja jāpieprasa papildus informācija arī no dalībvalstīm, kas eh, strādā praksē, kādas ir problēmas un kā mēs to varam uzlabot. Dažkārt tas nozīmē, ka jums ir jāizskata procedurālās garantijas, dažkārt ir jāuzlabo Eiropas līmenis. Līdz ar to man tad ir daži iebildumi pret šo priekšlikumu. Otkārt, komisija, manuprāt, mēģina to pārāk vienkāršot norādot, kāda būs sadarbība starp izmeklētājiem dalībvalstīs un kā precīzi ies kopā sadarbība ar Eiropas prokuroru un izmeklētājiem. Mums šobrīd jau ir nopietnas problēmas ar prioritāšu noteikšanu, bet tas nozīmē, ka šāda veida izmeklēšana vienmēr būs absolūtā prioritāte, un nacionālām prioritātēm būs jāatkāpjas. Tas nav skaidrs. Un tālāk Eiropas prokurors un kāds tas dalībvalsts tiesu sistēma. Jā, nu priekšlikumā ir ierakstīts, ka ir saiknes starp arī tieslietu procedūru un tiesvedību un prokurora lomu, bet praksē, kāds īsti darbosies, kā mēs varēsim garantēt, ka arī um, tiesvedība precīzi ievēros to un ka reāli tas tiešām būs lietderīgi. Tie neatbildēti jautājumi, man būtu daudz citi jautājumi, bet nu kā jau laiks jau nav. Un, uh, tad uh, neko ne, vairāk neteikšu. Pie mums šī jautājuma notietni jāstrādā būs. Paldies, Paskungs. Vielen dank. Um, zunächst einmal. Ja, paldies. Es arī vēlētos. Visi, kā visi pateikuši. Bet, nu, es pirmkārt pozitīvi vērtēju šo uh, šādu rīcības veidu. Tomēr man ir dažas, varbūt arī bāžas par darbības jomu. Mums tomēr jāspēj arī tā, ka mēs solis jāpasaka, ka mēs arī Eiropas līmenī apkarojam pārobežu organizēto noziedzību un vispār noziedzīgus nodarījumus ar pārobežu raksturu. Vajadzētu arī precizēt izmeklēšanas kārtību. domāt arī par procedūru, kas ir visaptarošs, kas notiek tajās situācijās. Ja nav skaidri noteikta tiesiskā kārtībā un pasākumi dalībvalstīs, nu, vai nevajadzētu tomēr visu to precizēt apverošā tādā kopienā, ko, ko paketē? Un tas, ko sacīja Olaf izmeklēšana rezultātā, uh, nacionāla līmeņa ir pieņemti krimināli sodi. Nu, tas nav skaidrs šeit nekur atrunāts, kādā kārtībā, kas tiks darīts. Paldies! Paldies, Brauns kungs! Paldies! Paskaidrojumu raksta pirmajā daļā ir teikts, ka dalība valstis nevienmēr izmeklē un nosoda noziegums pret Eiropas Savienības budžets. Gribēju prasīt, kāds tam ir pamatojums, kuri pierādījumi? Uh, par kurām valstīm tiek runāts, ka, cik daudz gadījumu šajās valstīs ir konstatēti. Otrajā raksta lapā ir teikts, ka tika veiktas tiešsaistes aptaujas, tika aptaujāti tieslietu profesionāļi, un otrs pus tika aptaujāta arī sabiedrība. Un tur ir teikts, ka kopumā atbildes bija pozitīvas par to, ka vajadzētu veikt jaunas darbības, lai stiprinātu uh, ietvaru cīņai pret uh, kriminālu noziegumiem. Izskatās, ka šis, tas ir uh, tulkots uz albāņu valodu un pēc tam atpakaļ uz anglo, angļu valodu un tad vēlreiz. Vismaz tāds iespējas rodas. Mēs jau zinām, ka atbildi uz jautājumiem bieži vien nosaka veids, kādā jautājumi ir formulēti. Es gribēju Eh, gribēju zināt, kur mēs varam iepazīties ar šo eh, anket, aptaujas anketu tekstu, un otrkārt, ja ir iespējams eh, sniegt šādu informāciju, es gribēju zināt, kādas ir atbildes tādā cipariskā formā uz galveniem jautājumiem, cik daudz aptaujas tika uzdotas un kā tika izvēlēti cilvēki, kuri atbildēja sabiedrības vārdā. Tā ir tāda normāla pieeja, ka Eiropas Savienība domā par integrācijas jautājumiem. Uh, Un, un tad mēs varam tāds domās paralēls, ka tāds um, tad ļoti vienkāršotu pieeja. Paldies, paldies, Kirkhop kungs. Paldies, ka kavējos. Es varu izteikties pavisam īsi priekšsādātāji. Man, protams, ir bažas par šo priekšlikumu. Es tikai gribēju uzsvērt, ja varu to darīt. Ir skaidrs, ka pastāv risks saistībā ar prokuratūru, ir ļoti skaidri jādefinē atbildības jomas, jo es uzskatu, ka var rasties risks, ka viņu funkcijas un atbildības pārklāsies ar um, nacionālā uh, prokurāru un tieslietu sistēmu funkcijām. Un šīs tieslietu sistēmas dalībvalstīs atšķirās, mums vajadzētu uh, tātad mēģināt uzmanīt uz tā, lai mēs nenonākam kādās konflikta situācijās. Un vispēcot, protams, ir bažas par um, Eiropas finanšu interešu uh, ļaunprātīgu izmantošanu. Man rodas jautājums, vai mēs pieniekami esam izpētījuši Eiropas komisijas pašas pienākumus un atbildības. Uh, protams, es neesmu pilnībā pārliecināts, vai tas ir noticis, un tāpat arī es neesmu pārliecināts, ka šī piedāvātā alternatīva ir pareizā pieeja. Paldies, Zībās, Sīpās kundze. Paldies, pavisam īsi. Es saprotu, kāpēc kolēģiem ir jautājumi par to, ka pārāk šauri ir definēta prokurora pilnvaras darbības joma. Tas, ko sacīja Vēbērs kundze un arī citi, uh, ka te jau uzreiz, ja mēs runātu par plašāku, tad vajadzētu arī runāt par praktisko jautājumu sakārtošanu, arī kā tad notiek sadarbība ar tiesību sargošiem iestādēm. Nu, mums nevajadzētu kavēties ar šādām debatēm. Man būtu arī jautājums par to, kādā veidā tiek aizsargāts arī Eiropas intereses, un mēs nerīkstam tās par zēmu novērtēt. Mēs zinām, ka atsevišķās valstīs kādos apjomos tiek tērēts Eiropas līdzekļi. Nu, nemaz nevajag tik tālu. Paskatieties pēdējo ziņojumu, ko sagatavojas Eiropas um, budžeta kontrolas komiteja. Tur viss ir skaidri uzrakstīts. Palasiet! Paldies! Vatsiekovska kungs. Paldies, priekšsādātā. Pavisam īsi. Es pilnīgi noteikti esmu pret to, ka tiktu izveidots Eiropa, tiktu izveidota Eiropas prokuratūra, iemesls ir viens. Es nevēlētos šeit mēģināt veidot Eiropas supervalsti ar tādām vairākām um, centralizētām institūcijām, jo īpaši, ja tās pēc savas dabas būtu tādas represīvas. Un ir arī bažas par praktiskajiem apsvērumiem. Ja jūs pieņemsiet lēmumu izveidot prokuratūru jūs ierosinātajā veidā, radīsies daudzas problēmas. Mm, rodas jautājumi par šāda biroja neatkarību. Uh, pat neatkarību no kā no pilsoņiem, es nobežījies, ja jūs pieņemsiet lēmumu izveidot šādu biroju un radīsies kaut kādi pārkāpumi kompetenci jomā, tad mūsu pilsoņiem nebūs iespēju uh, iesniegt nekādas sūdzības par to, vai viņi varēs iesniegt savu sūdzību parlamenta do, deputātiem, ja viņi uzskatīs, ka uh, prokuratūra nedarbojas atbilstoši. Būtībā jūs piedāvātais dokuments neatbilst šāda, neatbilst šāda veida jautājumiem. Viens no iepriekšējiem runātājiem jau minoja, kāds būtu pamatojums tam, ka a, um, nacionālās, a, uh, a, uh, pieņemot, ka nacionālās struktūras nevarētu labi paveikt šādu darbu. Ja es palūkos uz polijas piemēru, tad mūsu prokuratūra un izmeklētāju struktūras varbūt ir pat pārāk centīgas, piemēram, lauksaimniecības jomā pēdējo gadu laikā mums ir bijuši 8000 gadījumi par um, dažādiem pārkāpumiem, ko e, ir e, veikuši polijas zemnieki. Tātad mūsu esošās struktūras jau strādā ļoti centīgi un čakli, un es nevaru iedomāties, kā, kādā veidā to varētu labāk veikt Eiropas Savienības līmenī. Es nedomāju, kādēļ mums, nedomāju, ka mums būtu jāveido vēl viena jauna centralizēta uh, institūcija. Paldies, saka priekšsādātājs. Dzirdējam vairākus komentārus un konkrēts arī jautājums. Uh, šajā pirmajā viedokļu apmaiņā par ļoti svarīgu tēmu. Mēs runājam par Eiropas prokuratūru, par Eirojust. Tātad tas, tas ļoti svarīgs struktūrs pieminēts Lisabonas līgumā. Komisija ir nākus klajā ar institīvu un parlamentam ir jāsniedz savus viedoklis, parlamentam šie jautājumi ir dziļi jāizdiskutē. Nu, pat ir nozīmēta arī koordinātori, un mums noteikti turpināsies vēl diskusijas pār šiem svarīgiem jautājumiem. Bet pašlaik pievērsīsim atkaļ mūsu abiem viesiem, sniegsim viņiem iespēju atbildēt, cik ātri viņi to vien varēs izdarīt. Vai Kesler kungs vēlētos piebilst vēl kaut ko? Pirmā būs labā Elsa kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mēģināšu nedaudz uh, sagrupēt, pārgrupēt jautājumus. Sāksim ar šo vispārīgo jautājumu par darbības jomu. Un dažiem no jums Mm, ir žēl, ka šī darbības joma tiek ierobežota tikai uz cīņu pret pārkāpumiem pret finanšu interesēm. Es domāju, ka mums jāgriež pie 86. līguma panta. Tāds ir mūsu pamatojums. Un 86. pantā ir teikts, ka mēs varam izveidot Eiropas prokuratūru, lai cīnītos pret šīm finanšu interesēm. Tas arī tas, ko mēs darām. Protams, 86. pantā ir teikts arī uh, ka šo struktūru var paplašināt nākotnē un ir paredzēta ar procedūru, kā to darīt. Bet tas, ko mēs darām šajā gadījumā, mēs vienkārši pieturamies pie tā, ko nosaka 86. pāns. Otrais jautājums. To uzdev Vēbers kundze. Kā tad ir ar nostāju padomēm? Šeit gribētu precizēt, ka ir vairākas dalība valstis, kuras uh, neņems dalību Eiropas prokuratūrā. Tradicionāli, kā jau tas ir, tad ir Dānija, apvienotā karaliste un īrija. Tā būs viņa izvēle. Bet pārējās, un mēs tagad šeit atgriežamies no svarīgas konferences, kas notika vakar, var teikt, ka ir liela interese izveidot efektīvu uh, instrumentu cīņai pret krāpšanu. Protams, ir rodas jautājumi arī, kā to darīt un arī mēs paši to mēģinājām paskaidrot, arī mēs paši mēģinām atrast um, tādu veidu, kas mūsuprāt būtu sadarīgs ar efektivitātes prasībām. Mēs uzskatām, ka to ir iespējams paveikt, bet tajā pašā laikā mēs sagaidām interesantu un konstruktīvu diskusiju padomē. Bet es um, gribētu aicināt atcerēties, ka procedūra uh, lai a, apstiprinātu Eiropas prokuratūras izveidi, ir ļoti specifiska. Ir noteikts, ka ir nepieciešama vienprātība, bet tāpat arī ir atrunāts, ka ja nav vienprātības, tad var izvēlēties šo a, stiprināto sadarbību. Atceroties visus šos apsvērumus, mums ir jānotur diskusijas ar parlamentu un padomi, kā jau tas ir tradicionāli pāredzēts, bet cīņa pret krāpšanu, šis, šo mērķi atbalsta abas institūcijas. Vebers kundze jautāja arī par uh, soda procedūru. Uh, ir um, 28 dažādas uh, krimināla uh, procedūras, un mēs veltījām daudz laika diskusijām par to, jo ja tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, Atbildi mēs radām 26. pantā. 26. pantā mēs uzskaitām procedūras, kuras mēs uzskatām par būtiskām a, priekš Eiropas prokuratūras darbības. Protams, to jau mēs varējām darīt arī citādākā veidā. Es pārliecināta, gan šajā telpā, gan šajā galda pusē ir cilvēki, kuri sapņo par uh, Eiropas krimināla procesa kodeksu. Un, bet ir skaidrs, ka tas nav tik vienkārši. Tas, ko mēs mēģinām panākt 26. pantā, ir uzskaitīt būtiskākās procedūras, kuri tajā, kuras tajā pašā laikā ir jau uh, pazīstami instrumenti, kas eksistē lielākajā daļā dalību valstu. Atsevišķās dalību valstīs ne visi šie instrumenti pastāv, un dažās dalī, dažām dalību valstīm būs jāpielāgo savi tiesību akti, bet šie instrumenti lielākajā dalību valstu jau pastāv. Mēs mēģinājām rast līdzsvaru starp uh, vispārīgo Eiropas procedurālo tiesību kodeksu un starp to, kas ir nepieciešams, iespējams un pieņemams, lai um, apvienotu 28 um, nacionālās uh, tieslietu sistēmas. Izskanēja arī jautājums par garantijām. Jūs pamanīsiet, ka te ir iekļauta vesela nodaļa par garantijām. Tas, tas, tas bija nepieciešams, lai uh, Eh, piešķirtu eh, līdzsvaru. Eh, tā ir ceturtā nodaļa, kur nonāks par procedurālajām garantijām, aizdomās turāmie izmeklējumās lietās, ko izmeklē Eiropas prokuratūra, tad mēs gūstam labumu no šiem paredzētajiem garantijām. Dažas no tām es, esam pieņēmuši Eiropas Savienības līmenī, piemēram, tiesības uz advokātu, tiesības klusēt, un šī nevainīguma prezumcija uh, tiesības tātad pierādījumu ievākšanai un tā tālāk. Ceturtā nodaļa, tas ir svarīgs elements priekšlikumā, tas sabalansē Eiropas prokuratūrai piešķirtās pilnvaras un uh, garantijas, kas tiek sniegtas um, aizdomās uh, turamajam. Un tagad es gribētu atbildēt uz dažiem no jautājumiem, kur uzdeva Albrehta kungs par uh, papildu kompetencēm. Te šeit ir liels pārpratums, jo es neesmu pirmais cilvēks, kurš uzdod šādu jautājumu, bet uh, ir cilvēks norāda, ka ar šo pantu jūs mēģinat uh, mainīt līgumu. Bet, ja uzmanīgi palūkosieties šajā pantā, tad redzēsiet, ka mēs esam ļoti uh, ierobežojuši iespējumu, ka Eiropas prokuratūra būs kompetence jautājumos, kuros ir iekļaut arī citi aspekti, ne tikai finanšu intereses. Mēs uzskatām, ka mums jāsaglabā sava stingrība šajā nostājā. Nav tā, ka Eiropas prokuratūra uh, ar šī panta palīdzību kļūs kompetenti visā, tās tiks piešķirta kompetence visās jomās. Kompetence ir ierobežota. Un es esmu pārliecināta, ka mans kolēģis Kēslera kungs jums to sīkāk paskaidros, jo viņš jau ir, uh, viņam ir pieredze. Un es neesmu pārliecināta, ka, kad mēs runātu par lielāko daļu gadījumu, es domāju, ka tad, li, galvenajā pārkāpumus, tātad krāpšana saistībā ar finanšu interesēm, tad eh, to varam tā identificēt. Šķiet, jūs uzdevāt jautājumu arī par 26. pantu, par, uh, es saprotu, uh, ko jūs jautājāt, uh, vai šos noteik procedurālos noteikumus var pārkāpt, kas notiek gadījumos, ja ne visi no tiem ir uzskaitīti un tā tālāk. Arī šajā gadījumā mēs esam iekļāvuši minimumu, eh, minimumu, kur mēs attiecībā uz Eiropas prokuratūru, jo īstenošanas posmā, eh, jo eh, daļā no īstenošanas posma, te mēs runāsim par nacionālajām normām, um, uz, tad, uh, tiks piemērotas nacionālās normas, un tad vēl varētu jums sniegt piemēru. Ja tiek veikta kratīšana, tad 28. pāntā tiks iekļauti elementi, kas attieksies uz šādu kratīšanu, bet Eiropas prokuratūra uh, to nenoteiks pati tajā laikā, tad dalība valstī, kurā mm, tas notiks, tas tiks veikts saskaņā ar nacionālajām normām mēs tātad iekļaujam tikai visbūtiskākos elementus un uz pārējo attieksies tad nacionālās procedūras. Da Jonga kungs, jūs jautājāt, vai ir nepieciešams izveidot Eiropas prokuratūru. Es varu teikt, ka pēdējo divu gadu laikā mēs tiešām esam daudz strādājuši pie šī jautājuma. Es minēju, un arī mans kolēģis jau agrāk minēja, uh, krāpšanās gadījumus, kuri ir uh, tikuši identificēti. Un to mēs runājam par 500 miljoniem. Ir pamats uzskatīt, ka patiesais skaitlis īstenībā ir drīzāk mērāms triljonos, nevis miljonos, jo šie gadījumi nav atklāti, identificēti tā iemesla dēļ, ka nav bijuši nepieciešamie instrumenti, lai viņus identificētu. Un Olaf kuram ir tikai administratīvas izmeklēšanas pilnvaras, un otrs puses mums ir Eurojust, kas veic eh, koordinējošas funkcijas. Nu, ir atsevišķas dalībvalsts, kurām nevienmēr šis jautājums ir prioritārs. Apvienojot visas lietas kopā, nodibinot spēcīgu sadarbību starp Centrālo Eiropas prokuratūru un tātad de, deleģētām prokuratūrām, tad mēs varēsim padarīt cīņu pret krāpšanu daudz efektīvāku. Mēs nevēlam, ne, neredām Eiropas prokuratūru, tātad, kam būtu kāds būtisks izmaksas, struktūra būs izmaksu neitrāla, mēs varam saskatīt noteiktus labumus, apvienojot visus spēkus, tādā veidā mēs panāksim lielāku efektivitāti. Uh, Jūs uzdevāt arī jautājumu, vai esam pārliecināti par uh, šo tiesu pārskata rezultātu. Mēs nees, nezinām, kādi būs rezultāti, bet uh, tad, tad tiesneši uh, piemēro likumus un ar mēs veicām izvēli, un to mēs darījām ar nolūku, mēs izvēlējāmies nodot uh, Eiropas prokuratūras uh, darbības pārskatu nacionālo struktūru ziņā uzskatāms bija labākais risinājums. Fosa kungs, uh, tas atbild arī uz Fosa kungs doto jautājumu. Um, proti, kur ir pierādījumi tam, ka dalību valstis nevienmēr veic nepieciešamo uh, izmeklēšanu? Es pārliecināts, ka Kessler kungs varēs to sīkāk paskaidrāt. Bet, kad Olaf uh, ierosina lietas uh, dalību valstīm, ļoti bieži dalībvalstis nerīkojas saskaņā, nerīkojas tā, kā tam būtu jārīkojas, un Kessler kungs jums sniegs sīkāk pamatojumu. Uh, es arī nosūtīšu šo aptaujas anketu um, Es pārliecināju, ka informācija ir pieejama arī mājaslapā, bet ja tā gadījumā nav, bet ja nav, tad mēs varēsim nosūtīt to jums. Kirkhop kungs, jūs uzdevāt jautājumu, vai mēs a, izmeklēsim nacionālās sistēmas atbildi ir nē. Un tā arī ir viena no galvenajām a, iezīmēm Eiropas prokuratūrā, ka ar Eiropas, tad mēs šeit savienojam kopā Eiropas prokuratūru un uh, šis deleģētās prokuratūras, kas ir iedibināts Eiropas sistēmā, tad ir paredzēts, ka notiks uh, uh, koordinācija, un tāds arī ir paredzamais uh, visu šo pasākumu kopējais labums. Domāju, ka tagad došu vārdu. Prieks, vai jums kādi papildu komentāri, bet aicinu jūs lūdzu izteikties ļoti īsi. Uh, Lūdzu, izsakieties pēc iespējas ātrāk, jo redzat, ka mums ir paredzēts balsojums, un cilvēki ieradušies zālē tikai priekšbalsojumu. Lūdzu, Kieslera kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, saprotu jūs paustās bažas un runāšu īsi. Tātad Olaf uh, šajā gadījumā ir tā uh, vienas prātis ar komisiju. Šeit nav do, domstarpības starp komisiju un Olaf. Mēs esam kopā strādājuši un esam uh, izstrādājuši arī vienotus argumentus un atbalstam priekšlikumu. Šis priekšlikums balstās uz komisijas pieņēmumu, kā uh, it kā Olaf strādā labi un dalībvalsts strādāt slikti. Tā tas nav pašreizējā sistēmā Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzībai ir neadekvāta. Mums eh, notiek administratīvā izmeklēšana, ko veic Olaf, un eh, tā iespējas ir ierobežotas, un tālāk eh, dalību valstīm ir jāveic krimināla izmeklēšana, uh, Un šī duālā sistēma divi, divos līmeņos uh, nedarbojas efektīvi. Šī sistēma nedarbojas, un es gribētu skaidri pateikt, ka šajā priekšlikumā, kas ir izstrādāts, Eiropas prokuratūras kompetence būs veikt izmeklēšanu. Olaf kompetencē nebūs e, šādas kompetences. Nav jēgas veikt vispirms administratīvo izmeklēšanu, pēc tam kome, e, e, kriminālu izmeklēšanu. Tātad izmeklēšana turpmāk veiks tikai prokuratūru un nebūs iepriekšējās izmeklēšanas, ko veiks Olaf. Tālāk par tiesiskajām garantijām un cilvēku tiesību ievērošanu. Jau pieminētais 28. pāns, to pieminēja Albrecht kungs vispirms. Tātad šajā pantā ir uzskaitītas iespējamās izmeklēšanas darbības, ko drīkst veikt Eiropas prokuratūra. Un uh, Eh, šīs regulas nolūks nav noteikt, kādā veidā šīs izmeklēšanas darbības tiek veiktas. Tas ir skaidri noteikts 26. pantā. Ja Eiropas prokuratūrā eh, būs eh, jāievēro dalību valsts normas, kurā notiek praktiskās izmeklēšanas darbības. Tātad, uh, dalību valsts noteiks normas un tās būs spēkā. Kā jau tika norādīts, ir paredzētas minimālās normas cilvēku tiesību ievērošanai un aizsardzībai, un ir arī paredzētas saistības, kā krimināla izmeklēšanas darbību veikšanai ir nepieciešama tiesneša vai tiesa atļauja un uh, pašreiz nav paredzēts, ka ir jāsniedz tiesnesim atļauja veikt uh, noteiktas uh, darb, procesuālās darbības. Līdz ar to šis priekšlikums paaugstina tiesību aizsardzības līmeni, jo ir paredzēts, ka ir obligāti jāprasa tiesneša uh, piekrišanu šādu darbību veikšanai. Paldies, saka priekšsēdētājs, es pateicos uh, Lebājas kundzei un Kesler kungam mūsu viesiem, uh, kuri mūs informēja par šiem ļoti svarīgajiem jautājumiem un priekšlikumiem. Protams, mums notiks arī uh, turpmākas diskusijas par šiem jautājumiem, un mums būs pietiekami daudz laika, lai nu pat ieceltie referenti varētu uh, turpināt šīs ļoti būtiskās diskusijas. Paldies visiem, un tagad mēs pāriesim pie balsošanas. Venga, después del voto. Has... Mēs esam nedaudz jau aizkavējušies. It faster, it's, it's, it's not that complicated this time. We... Tad mums ir jāpanāk, ka mēs īpaši neiekavējam šodienas darbkārtību, bet nu arī balsošana nav īpaši sarežģīta. Mums ir trīs jautājumi, kas ir plānoti, bet tad ir tāds viens ir atliekts uz vēlāku laiku. Gavrielas kundzes jautājums tiek atlikts. Tikai trīs jautājumi tad paliek. Bet, nu, pirms sāksim, vēlreiz protokolam. Mums ir prieks atkal sveikt Aleksandro Alvāro mūsu vidū. Prieks jūs redzēt. Good to have you. If I may state it, we missed you. <laughs> Mums tevis tiešām pietrūka, to es varu apliecināt. Tagad uh, sākam balsošanu. Un Pirmais punkts ir Sargentīnī kundzes ziņojums par mākoņu datošanas potenciāla atraisīšana Eiropā, ne vairāk, ne mazāk. Sāksim balsot. Pirmais grozījums, kas par? Es atvainojos, pirmais kompromisa grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Nē, es atvainojos. Septītais grozījums tomēr jābalsto. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Astotais grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas par? pret atturas pieņemts. 13. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss, kas par, pret atturas pieņemts 18. kompromiss par pret atturas pieņemts 4. kompromiss ar mutisku grozījumu. Jums ir izdalīts mutiskā grozījuma teksts, kas par pret atturas atturas. Mm, šoreiz jāpārbauda rezultāts un mm, balsosim elektroniski par ceturto grozījumu ar mutisko grozījumu. Tas ir ceturto kompromisu ar mutisko grozījumu. Beidzam balsot. À, nedarbojas jūsu balsošanas kārta, darbojas tagad rezultāts 25 pār 22 pret, tātad pieņemts. Piektais kompromiss. Kas par? Kas pret atturas pieņemts? Sestais kompromiss par? Pret atturas. Mm, rezultāts tāds pats kā iepriekš, tātad pieņemts. Tagad 31. grozījums, kas par? Pret Atturas pārbaudīsim elektroniski balsēm rezultātu. Tātad 31. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot. 22 pār un 25 pret noraidīts. 32. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 33. kas par? pret atturas pieņemts 34. par. Mm, jūs pieprasāt pārbaudīt uh, balsēm rezultātu par 32. grozījumu. Labi, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 24 pār un 23 pret pieņemts ar viens balss pārsvaru. 34. grozījums. pret, atturas pieņemts. 35. kas par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas pieņemts. 37. par, pret, atturas pieņemts. 38. par, pret, atturas pieņemts 39. par pret atturas pieņemts 40. par pret atturas pieņemts 41. par pret atturas eh, rezultāts nav īsti skaidrs. Balstojam par 41. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār, 23 pret, pieņēmums atkal ar nelielu pārsvaru. 42. grozījums, kas par, pret, atturas pieņēmums. 43. grozījums par, pret, atturas Jā, nav īsti skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski pār 43. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 16 pret, skaidrs pārsvars, bet kaut kā nebija īsti redzams tas. 44. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 45. par pret pret atturas noraidīts, 46. par pret atturas noraidīts, 47. par pret atturas noraidīts, 48. par pret atturas noraidīts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 pret atturas noraidīts, 53. par pret atturas pieņemts, 54. par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par tekstu ar grozījumiem. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 43 pār, 3 pret, 1 atturējies. Ziņojums ir apstiprināts un sveicām Sargentīnī kundzi ar šo labo rezultātu. Tagad pārējām pie Baueres kundzes ziņojuma. Patiesībā šeit ir divi ziņojumi, ko sagatavojusi Baueres kundze. Pirmais ziņojums ir nolīgums starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturas neatļauti. Tas ir uh, padoms lēmuma projekts. Mums šeit ir jābalso tikai vienu reizi. Uh, tagad tas ir noslēguma balsojums, balsojam elektroniski, sākam balsot par uh, atpakaļ uzņemšanu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 pār, 8 pret, 1 atturas. Paldies, Bauers kundzei. Un tāpat ir referente Bauers kundze ir sagatavojusi arī ziņojumu par Eiropas Savienības un Armēnijas nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu. Eh, arī tikai viens balsojums, un tas ir elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār 2 pret neviens nav atturējies. Arī šis ziņojums ir apstiprināts. Pateicamies Bauers kundzei. Līdz ar to ir beigusies balsošana, un mēs esam iekļāvušies atvēlētajā laikā. Tagad mums vēl ir palikuši daži punkti darba kārtībā. Uh, tie, kas uh, iet ārā no zāles, uh, dara to raiti, lai mēs varētu turpināt darbu. Eh? Mani informē, ka Šlīter, Šlīter kungs um, zaļo grupas referents vēl nav a, ieradies. Viņš tā tad nāk uz šo sēdi un mums ir nedaudz jāpagaida. Good morning. Yeah, of course. How are you? conversation with Madame Mathieu trying to sort it out. Of course, I'll keep you informed, but I'm yes, doing okay. my best. Okay. I'm doing my best. Okay. We uh, thank you for your patience. We were... Pateicamies par jūsu pacietību. Mēs gaidām uh, referenta Šlīterkunga ierašanos. Tā tad ir runa par 19. darba kārtības punktu. Uh, par vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Eiropas Savienībā. Runa ir par kiberdrošības direktīvu. Referents ir Šlīterkungs. Es vispirms vēlējos jūs informēt, ka šā mēneša sākumā priekšstādātāja konference nolēma piešķirt uh, Uh, atbildību par šī jautājuma izskatīšanu IMCO komisijai un LIBE un ITRE komiteja piedalīsies šajā darbā saskaņā reglamenta 50. pantu. Tas nozīmē, ka mūsu kompetence iekļausies ja vairāki punkti attiecībā uz jurisdikciju. Skaidra atbildības nodalīšana uh, šajā sadarbībā starp parlamenta komitejām uh, vēl nav izlēmta. Un uh, tomēr mēs uzklausīsim Šlītera kunga prezentēto ziņojumu projektu. Vārds jums. Jā, paldies. Mums bija balsošana vides komitejā, bet kā es dzir kad dzirdēju, ka esat pabeiguši balsošanu šeit komitejā, es tūlīt steidzos arī uz šo zāli. Tātad šis uh, jautājums ir ļoti interesants, tas ir diezgan Um, Nesens mana partija tika izveidota 1991. gadā, un mēs jau toreiz savā programmā runājām par datu aizsardzību un aiz, personu aizsardzību pret viņu privātās dzīves novērošanu un uzraudzību jau tajos laikos. Uh, Runā ir šobrīd par uh, kiberdrošību un par uh, sabiedrības noturību pret uh, uh informācijas tehnoloģijas sistēmu darbības traucējumiem, un jāsaka, šī noturība nav visai laba, pat diezgan nelieli incidenti ir radījuši nopietnas sekas, piemēram, Norčepingas pilsētā. Uh, Zviedrijā izcēlās plūdi, tika apludināta telpa, kur atradās datori, uh, tika bloķēta dzelzceļa satiksme trīs dienas. Iedomājieties, aplūst viena ēka, viena telpa un kādas tam ir sekas. Runājot par kiber, kiberdrošību, mēs nedomājam tikai par uh, par uh, hakeriem, kuri vēlas nozakt mūsu noslēpumus, vai Ķīnas spiegiem, kuri vēlas to pašu darīt, vai par noziedzniekiem, kuri vēlas mūs apzakt, bet gan par mūsu spēju uh, sevi pasargāt pret dažādu veida incidentiem, gan dabas katastrofām, gan vienkāršām uh, kļūmēm uh, sistēmu darbībā. Tātad šis priekšlikums gan neatiec uz maziem uzņēmumiem, bet attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kas ir iekļauti, e, ir paredzēts, ka izstrādājot informatikas sistēmas infrastruktūrā ir jāparedz noturības elementi ko darīt, eh, būtu pilnīgi absurdi, ja banku sistēmā pārstātu darboties elektropiegādes traucējumu dēļ. Un ja tas iet, ietekmētu dokumentu drošību un citas lietas. Tāpat, ja eh, piemēram, telekomunikācijas sistēmas darbības traucējumi liektu eh, labot šādas kļūmes. Tā tad ir jādomā par dažādiem apstākļiem, dažādām sistēmām un rezerves sistēmu izveidī eh, svarīgākajai infrastruktūrai. Ir jāspēj nodrošināt pamatu pakalpojumus pat, ja uh, sistēmu darbība ir traucēta. Un eh, par to ir arī runā, piemēram, piektajā grozījumā. Tāpat šobrīd mēs strādājam pie datu aizsardzības regulas modernizācijas, un arī šeit es esmu izdarījis virkni atsauksmju, bet es uzskatu, ka vispār situācija datu aizsardzības jomā ir neapmierinoša un ka mums būtu jāpanāk ievērojami uzlabojumi, tomēr legāli un tehniski tas nebija iespējams, šīs atsaucas tomēr joprojām ir, tas nav tas. Uh, ko es vēlējos panākt, bet mēs tomēr runājam par datu aizsardzību, jo tas ietilps mūsu pilnvarās. Tad es vēl esmu pie, iekļāvis vēl vienu punktu, kas it kā sākotnēji izskatās, ka neatiec uz šo jautājumu, bet tomēr šeit ir saikne man grūti tagad ir atrast, kur tad ir šie grozījumi, nevar nosaukt konkrētu uh, numuru, bet runa ir par programmatūru izstrādājošo uzņēmumu pienākumu iekļaut uh, datu aizsardzības prasības uh, programmatūrā. Eh, jo, ja šādas normas netiek ievērotas, protams, izmaksas ir lētākas, bet tad cietēji ir programmatūras lietotāji un vienmēr uh, programmatūras pircējam ir jāparaksta līgums aizsargā uh, par to, ka tiek nodrošināta uz uh, programmatūras izstrādātāja tiesību interešu aizsardzība, bet nekas netiek garantēts patērētājam, un tādēļ esmu iekļāvis divus papildu punktus, bet es tagad nevaru savos dokumentos atrast, kuri grozījumi konkrēti tie bija ka ir uh, jāparādz atbildība uzņēmumiem, kuri nenodrošina pamatdrošības prasības programmatūrā. Tālāk runājot par trešo uh, pantu. Manuprāt, šeit uh, ir pakalpojumi arī, kas nav pamata infrastruktūra. Šeit ir mainījusies visa pieeja, bet es esmu aprobežojies tikai ar to, ka uh, sociālie tīkli un uh, mobilo telefonu aplikācijas ne, šeit netiek iekļautas. Protams, mēs izmantojam saziņā šos instrumentus, bet tie nav tik izšķiroši svarīgi bet runājot par mākoņu datošanu, uh, elektronisko norēķinu sistēmu un citām lietām, tās varētu uzskatīt par Uh, svarīgāko pamat infrastruktūru. Tāpat man ir prieks par to, ka mēs esam atbildīgi šajā jautājumā par datu aizsardzības aspektiem. Ā, es atradu beidzot šos numurus, tātad es runāju iepriekš par 15 un 16 grozījumu. Tā, tagad par uh, to, uh, kad sistēmas pārtrauc darboties uh, um, programmatūras vainas dēļ un ja netiek nodrošināta atbilstoša uh, drošība, tad uh, var uh, šī situācija ļoti negatīvi ietekmēt mūsu ikdienas dzīvi, un tādēļ ir jāparedz normas par to, ka jāsniedz informācija par šādiem incidentiem. Es nezinu, vai tā ir gluži mūsu kompetence, bet sarunās ar padomi tomēr mums ir jārunā par incidentu paziņošanas sistēmu Tā varbūt nav mūsu kompetence, bet tomēr ir svarīgi paturēt prātā, ka ja mēs vēlamies, lai uzņēmumi un valsts dienest uzlabot savu darbību, tad ir jāsniedz informācija īstajā brīdī un mē, e, komisija vēlas vienoto ziņošanas vienību, Un uh, jāsaka, piemēram, aviācijas lomā ir izveidojusies sistēma par, uh, kā tiek sniegt informācija, vai banku sistēmā ir šāda ziņošanas sistēma. Tātad viss ir saistīts ar savstarpējo uzticību. Ja bankā ir notricis drošības pārkāpums, tad, uh, tad uh, mm, šeit arī situācija ir atšķirīga dažādām bankām. Tātad šis detalizācijas līmenis ir atšķirīgs un konfidencialitātes līmenis arī var būt atšķirīgs, bet svarīgākais, lai informācija tiktu sniegt pēc iespējas ātri un lai tiktu ievērot pārauga prakse. Šis jautājums, manuprāt, ir ļoti svarīgs, pat ja tā varbūt nav īsti mūsu kompetence. Paldies! Paldies, Viterkungs! Tad dosim vārdu citiem deputātiem. Sāksim ar ēnu referentiem. Harkis kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt vēlos komentēt direktīvu. Kurs ir mēģinājums nodrošināt ar tīklu harmonizēt drošības pasākumus visā Eiropā. Un līdz ar to arī uh, veicināt uzticību kiberdrošības jautājumiem un sadarbībai kiberdrošības jautājumos visā Eiropas Savienībā. Šī direktīva ir piedāvāta un mēs tiešām atbalstām tās mērķus. Paskaidrošu kādēļ. Pirmkārt, jānosaka precīzi definīcija, kāda informācija būtu jāsniedz un ar kādu būtu vērts apmienīties Tas ir 14. direktīvas pants un uz kādiem nosacījumiem. Atcaucas arī uz ENISO un arī uz Eiropolu. Mums jānodrošina, ka mēs apmainamies ar būtisku informāciju. Papildus ir arī svarīgi, lai mēs ievērot precīzus noteikumus, un tas atbilst arī Eiropas datu aizsardzības noteikumiem. Otkārt, ir jāprecizē, kādi ir konkrēti uzdevumi, ko veic nacionālās iestādes. Es atbalstu to, ka mēs nosakām nacionālās iestādes, kas ir atbildīgas par m, mm, tīklu sistēmas izveidi. Vienlaikus arī atsaucos direktīvas desmito apsvērumu punktu, jānorāda, ka nav skaidri norādīts, ko es te darīju šīs tīklu uh, sistēmu administratori. Un par to kādā veidā notiek šis brīdinājums par pārkāpumiem. Direktīva runā par apmainīšanos informāciju, bet tā dienas gal neskaidri izsakās par šiem jautājumiem. Un ir skaidrs, ka daudz uh, uz, uzņēmumi neiegūs nekādu praktisku labumu no tā. Es atbalstu arī referentu Švāba kunga priekšlikumu, kurš norādīja, ka jānosaka vienas pieturas aģentūra manuprāt, būtu ļoti svarīgi, ka mums ir jānosaka tātad viens pieturas aģentūra katrā dalībvalstī. Treškārt. Mums ir jānodala kritiskās infrastruktūras pakalpojumi un patēriņu pakalpojumi. Domāju, ka šādā līmenī mēs par to esam jau vienošies ar, ar Šliktera kungu. ja tiek uh, pag, uh, notiek pārdāvums un nenotiek uz laiku nodrošināti pakalpojumi, kā piemēram transports. Ir to tad, tādā brīdī diezgan atšķirīgi arī, ka nodrošina, piemēram, e, e, veikalu iepirkšanās iespējas un tas ir viena iespēja, un kas tad īsti ir kritiskā informācija. Parasti mēs jau ļoti šauri definējam kritisko infrastruktūru, bet tā būtu jāpārskata. Tālāk. Jānodrošina divu virzienu informācijas apmaiņas ar privāto un valsts sektoru. Vēlos uzsvērt. Informācijas apmaiņas ar valsts iestādēm un privātu sektoru. Nu, informācijas apmaiņa parasti ir vienvirziena. ASV jau ir spērus nozīmīgus soļus, lai nodrošinātu informācijas apaņu divos virzienos. Tagad domāju nākotnē. Mums ir jāharmonizē mūsu prakse. Un visbeidzot, mums jāskatās, lai pirms runājam par harmonizāciju, jau arī jāpanāk sakārtošana valsts līmenī, lai kāpinātu arī efektivitāti un pārobežu tiesību sekojušu iestāžu darbu. Parasti tas rada problēmas. Ja mēs runājam par tiesību harmonizāciju. Tie bija galvenie ziņojumi par pašu ziņojumu, un vēl īsi vēlētos, vēlētos arī sagatavot par Šliterkungu sagatavoto atziņu projektu. Tur ir vairāk jautājumu, par kuriem esam viens prātis. Piekrīt Šliterkungam, ka jāprecizē, kas īsti ir kristiskā infrastruktūra. vienlaikus arī vēlos piekrist viņam, par riska pārvaldību ietveru, tas ir 5. pantotrais punkts. Viņš no, ir norādīts, ka stingra operatīvā sadarbība būtiskajos elementos ir absolūti svarīgākais riska pārvaldības ietvarā. Tas nekādā ziņā nekas nav pretrunā, un mēs vēlētos vēlreiz to uzcē, uzsvērt. Kas tad kungs runā par kibernoziegumiem? Protams, viņi izmanto viens un tos pašus rīkus, bet dažādiem nolūkiem. Tad ir īpašās tiesības regulējušās iestādes, kā piemēram Eiropols vai Enisa. Ir tās, kas var atklāt šo uzbrukumu arī izcelsmi, aptvērumu un mērķi. Līdz ar to uz šo punktu pamata, kā es teicu, mēs vēlētos izsniegt arī vairākus grozījumus. Bet tie ir, nu, drīzāk tādi papildinājumi, jo mēs esam viensprāts par daudziem jautājumiem. Paldies! Paldies! Braunskungs! Es esmu dzirdējis, Šlitera kungs, um, jūsu viedokļā pirms 15 mēnešiem. Uh, Es atceros, ko jūs toreiz teicāt, kā aplūda šis pagrabs. Un tad jūs vēl kaut ko citu piebildāt. Ja pareizi atceros, teicāt, kā. Pirms pāris gadiem viņi bija atteikušies no tvaika lokomotīvēm. Ja nebūtu izdarījuši, viņi varētu ar lūk ar tām vismaz nobloķēt šo caurumu. Nu, tātad vienmēr sakot, vajadzētu izdomāt arī, arī rezerves variantu. Es nezinu, kas notika, vai nu pirmdien, vai tas bija pazūd elektrība, vai nu tas bija IT daļā, vai kaut kā savādāk izraisīts, bet, bet es gribēju dabūt biļeti stacijā ārpus Briseles, un viņi pateica, nevaram iedot jums biļeti. Un kaut kur tikai deva tādu veidlapiņu, kur sacīja, ka šito varēja parādīt inspektoram. Uh, un sacīja, ka viņi vairs nevar, atkal vakarā mēs nevaram nopirkt otru biļeti, tāpēc, ka viņiem nebija iespējams mums izsniegt vienkārši vienvirzienu biļets. Es domāju, ka viņi pazaudēja milzīgu kapitāla summu tajā dienā, un kāds var būt, ka viņiem nav vienkārši papīra biļets, ko viņi uzreiz jums izsniegs, ko jūs iedoties kasē. Tagad tad jūs gribat IT sistēmu eh, pārvērst par vēstuļu sūtīšanu, ka viņi vienkārši mēģina jums visu paziņot vēstuļu veidā. Uh, Nu, jūs viņus tā kā gribat vēlreiz padalīt trauslāps. Nu, es domāju, ka jaunās tehnoloģijas, tāpat kā jau visas tehnoloģijas, protams, um, neaizstāja vecās pilnībā, bet tās papildina. Tas arī galvenais princips. Yes, um, last time we discussed this Here, ah. ja nu toreiz bija mazāk cilvēku nekā šeit. Ja es atvainojos. Vārds komisijai. Un tad jūs. Paldies, priekšsēdētā. Giuseppe Abimonte mani sauc, un visa mana komanda bam līdzās, un mēs atbildījuši par tīklu Mm, drošības direktīvas attīstīšanu Eiropas komisijā. Paldies Literkungam par labu ziņojumu. Mēs vien domājam, ka mēs skatāmies vienā virzienā, un mums ir vienota izpratne par to. Tāpat arī mēs redzam atšķirības starp um, direktīvu, kas tiek piedāvāta, un datu aizsardzības ietvaru. Gan patmatdaļā, gan arī apsvērumu punktos mēs atrunājam arī to, ka tīklu drošības direktīva nekādā ziņā nepārkāpj datu aizsardzības noteikumus. Mēs nedomājam, ka vajadzētu šo direktīvu pakļaut datu aizsardzības regulas eh, pieņemšanai pirms tās. Ja vienvārds citiem vārdiem sakot, mēs nevaram, ka viņi būtu ķīlniec otrai regulē, ka jau izskat paralēli šobrīd. Turklāt šī direktīva nav jautājums tikai par datu aizsardzību, te ir arī jautājums par tīklu izturību un tīklu pretošanos spēju dažādiem uzbrukumiem kopējās sistēmās. Tīkli un sistēmas kļūst par galvenajiem instrumentiem, kas ļauj nodrošināt galvenos pakalpojumus. Tas varbūt kāds negadījums, kas varbūt ietekmē tīklu darbību, nevarot vairs nodrošināt, neļauj nodrošināt pamat pakalpojumus, kā piemēram elektropiegādi vienlaikus nepārkāpjot datu aizsardzību. Labi, saikne ir, bet vienlaikus mums ir precīzi jāapsaka, kāds ir attiecības starp diviem priekšlikumiem, un tie divi dāršķirīgi ietvari. Bet nu nevar būt tā, ka viens bloķē otru. Otkārt, programmatūras attīstītāju iekļaušanu tirgus operatoru sarakstā, kuriem, piemēram, šos noteikumus par risku pārvaldīšanas noteikumiem. Mēs izvēlējāmies tā nedarīt. Savādāk tas būtu milzīgs uzdevums. Un sanāk, ka mēs akcents pārliktu no tām uzņēmumiem kas izmanto konkrētu programmatūru. Mēs tad uzskatām, ka datoru programmatūru izveidotājus nevajadzētu šeit iekļaut. Papildus mēs arī uzskatām, ka jūsu piedāvātais grozījums numur 15, kur ir runa par to, ka arī datoru programmētājiem būtu jāveic un jānovērš 24 stundu laikā kaut kāds tīkla pārkāpums vai 27 stundu, 72 stundu laikā, ja tie ir mazāk nozīmīgi pārkāpumi um, vai traucējumi. Un nu, tas ir gandrīz neiespējami. Varbūt arī pat uh, programmatūras izstrādātājs atzīst, ka 24 stundu laikā nekādā veidā to nevar novērst. Un mēs uzskatām, ka tas rada neiespējami smagu slogu programmatūru izstrādātājiem. Iespējams, ka vienkārši nu, tam nav. Nav vienkārši iespējams fiziski lietas novērst 24 stundu laikā. Un vēl divas lietas. Par programmatūru izstrādātāju atbildību. Mēs nekad neesam teikuši, ka viņus vajadzētu atbrīvot no viņu uh, cilvēciskās vai kriminālās atbildības. Vienkārši mēs gan arī speciāli neizceļam šo jautājumu. Tas vienkārši šeit nekur netiek skarts. Un visbeidzot, mums ir prieks dzirdēt, ka jūs arī atzīstat, ka interneta operatoriem ir jābūt arī daļa no tirgus operatoriem kopējā sarakstā. Nu, piemēram, sociālai tīkli un dažādi veidi aplikācijas. Veids ļoti svarīgu sociālo funkciju šobrīd. Sociālai tīkli jau izplešas neiedomājami. Tie sāk kā komunikācijas kanāli, informācijas apmaiņas kanāli. Un protams, to visu piedāvā un darbina tātad tradicionālie telekomunikāciju operatori. Un varam Facebook. Tagad daudz uzņēmumu izmanto Facebook, lai tieši sazinātos ar saviem iespējamiem klientiem un uh, arī popularizētu savus pakalpojumus un produktus. Nu, jā, šie uzņēmumi ir tie, kas īstenībā ir digitālās darba kārtības kodols. Un tādēļ eh, viņus nevarētu iekļaut 14. un 15. punktā jūs piedāvātos grozījumos. Labi, vārds jums atkal jums, referentkungs. Paldies. Nu, pagājušais te bija tikai pāris cilvēki atnāk, šodien tas pats. Es saprotu, ko sacījāt tautas partija, dzirdēju, ko jūs teicāt. Tomēr man būtu jādzird, ko domā sociālisti un liberāļi, lai saprastu, uz kuru pusi tad mēs varam šeit mēģināt. Nu, droši vien man būs jāorganizē divpusējas sanāksmes ārpus sāru un telpas, lai panāktu kaut kādu vienotu priekšlikumu. Nu, ir tikai daži jautājumi, kur mums ir patiesas viedokļa atšķirības. Nu, tas, ko sacīja komisija par programmētāju atbildību man gan pašam ir apnicis. Katru reizi, kad jūs ieslabāties arī izmantot kādu programmatūru, jums jāparaksta līgums 28 lapas parasti. Tātad jūs izlasītu visus nosacījumus, ko jūs tad reāli parakstat, kad jūs nopērkātu programmu, tad jums nozīmē, ka jums būtu jāpasa, jāpavada 270 stundas gadā, lasot visus šos noteikumus. Tas ir vairāk nekā viens mēnesis darba dienu kas jums pazūd, lasot šos nosacījumus. Tas nozīmē, ka programmatūra at, atrunājas no jau visa veida atbildības, un līdz to vienkārši tā ir ne, nevienlīdzīga spēles noteikuma. Un sanāk, ja jūs pat mēģinātu viņiem arī pieprasīt, arī kompensēt kaut ko, jūs nekad neuzvarētu tiesā, jo viņi visu jau ir iepriekš paredzējuši un visi ir atkartījušies un atrunājušies. Un jūs kā lietotājs nevarat mainīt šo spēles noteikumus, jūs vai nu pieņemat tos, vai arī neizmantojat viņu programmatūru un viss. Par operatīvām sistēmām. Viss taču arī ir roku rokā. Tā kā jūs nevarat arī skatīties pret šādiem viņu uzstādītiem noteikumiem, un viņi savukārt ir nodrošinājušies, ka neviens viņus nesauc pie atbildības. Reāli tas nav izdarāms. Nu labi, ja es varu piekrist, kaut man izstādītie grozījumi paredz ļoti striktus termiņus, bet ja kāds jums nodomā nozagt naudu jūsu banku konta, tad ļoti svarīgi, ka jūs iespējami īsā laikā šo tam sakārtojat. Mēs varam pēc to runāt, un kā es arī to esmu formulējis, bet kādā ziņā šīs mēķis ir mums jārisina. Nu, vēl. Nu, komisijas skatu punkts un man sakrīt daudzos jautājumos. Neatbildēties varbūt tas, ko mēs skatīsimies. Nu jā, tur skatīsim arī ar jūsu komiteju. Bet man ļoti svarīgi dzirdēt citu politisko grupu viedokļus. Vai nu viņi kaut kur iebildīs, vai piedāvās kādu labus risinājumus, nu paskatīsimies. Strādāsim pēc grafika, lai gan es saprotu, ka e, kompetenci sadalījums nav skaidrs tāpat sevišķām komitejām, bet es arī visu paldies visiem, kas atnāca šodien uz darbu. Thank you, thank you. Paldies, Satar kungs. Tā jau nav priekšsādātāja kompetence ietekmēt sanāksmu apmeklējumu, bet es pievienojos jums, jūs jūs esat vīlies par to, ka tik apmeklējums ir tik zems. Es piefiksēju to. Un es varu mēģināt aicināt politiskās grupas un koordinātors piestrādāt pie tā, lai visi deputāti apmeklētu sanāksmes, ja tiek iepazīstināti interesanti vai svarīgi jā, ziņojumi Paldies par jūsu sagatavoto dokumentu, paldies par jūsu argumentiem. Un tagad gribētu um, informēt par nākamajiem soļiem. 15. oktobrs līdz pusdienlaikam ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un balsojums šajā komitejā notiks līdz novembrim. Konkrēts datums vēl nav zināms, bet domāju, ka līdz novembrim domāju, ka mums vajadzētu pabeigt procedūru. Tagad tojamies šī darba kārtības punkta noslēgumam un īstenībā esam ļoti precīzi. Ir tieši 11, kad bijām arī paredzējuši pievie, pievērsties 20. darba kārtības punktam, kas ir par Stokholmas programmu. Patiesībā tas ir Eiropas parlamenta pētījums. To pasūtīja IPOL ģenerāldirektorāta politikas departaments. Tas ir pētījums par demokrātisko pārskatu atbildību un parlamentāro kontroli brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, gatavojoties sarunām un Stakāmas programmas turpinājuma pieņemšanai 2015. līdz 2020. gadam. Tātad Tas ir turpinājums Stokholmas programmai. Un šī iemesla dēļ esam uzaicinājuši profesors Arīla Bailu no Nīderlandes universitātes un Filipu Paun Paunadūras apgal universitātes un Filipu T. Brukeru un mēs uzklausīsim tagad viņu prezentāciju par šo pētījumu, kuru mēs pasūtījām, lūdzām sagatavot, lai viņi aicināšu viņus dalīties ar savām idejām un priekšlikumiem turpmākajam darbam. Tad laika posmam, kad tiks noslēgta Stokholmas programma. Tagad došu vārdu pētījumu autoriem, silti viņus sveicam mūsu vidū, sveicu profesorus Labailu un profesoru De Bruikeru. Un mums būs laiks apspriest galvenos uh, šī pētījuma elementus. Pirmajam vārdu došu profesoram Labailam. Lūdzu. Monsieur le Président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par uh, to, ka jūs tik uh, laipni mūs uzņemat Uh, un par iespēju jūs informēt par pētījumu, ko esam veikuši Eiropas parlamenta uzdevumā, un uh, kura uh, mērķis ir palūkoties uz Stokmalmas programmas iespējamo turpinājumu, kuras darbības periods beidzas līdz ar šo sasaukumu likumu. Uh, jāsaka, ka šī programma ir tāds kā ģenētiskais mārķieris uh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpas pastāvēšanā, kad uh, Eiropas uh, iekšlietu un uh, tieslietu padome pieņem šādu programmu. Tas bija kaut kas līdz šim nepieredzēts. Mm, un šie Tamperes padomes uh, secinājumi ir iegājuši uh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpas vēsturē, dibinot šo telpu, to iedibinot. Tātad viss toreiz vēl bija uh, jādara. Amsterdamas līgums uh, paredzēja šādu darbu pretstatā Māstrikts līgumam, un pēc 11. septembra atentātiem šie pasākumi bija jāizteno steidzām Eiropas Savienībā, domājot par to, kā nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņu drošību lielā mērogā. Un Tamperes secinājumi bija arī uh, iespēja izveidot pirmo veidā, pirmo darba programmu un noteikt darbības metodi Eiropas Savienībā. Un mēs tā nostalģiski varētu teikt, ka tās mums šobrīd pietrūkst uh, pēc desmit gadiem. Toreiz bija no vienas puses spiediens, kas pastāvēja uz dalību valstīm, bija arī komisārs, kurš bija ļoti labi saprats, cik tieslietu un iekšlietu jautājums bija svarīgs, un arī parlaments toreiz saprata, ka tas ir temats, kurā tas varētu iegūt pilnas likumdošanas pilnvaras, tātad. tad Tas viss deva pamatu darbam, uh, iekšējās drošības uh, un uh, robežu kontroles ziņā un toreizējais komisārs uh, ierosināja šādu programmu ar konkrētiem termiņiem, pasākumiem, un ik pēc sešiem mēnešiem bija jāatskaitās par veikumu, un tas darīs piedienu mērķu sasniegšanā, bet, diemžēl, ne viss tika izpildīts. Hāgas programma bija vairāk tāda pārvaldības programma, jo toreiz bija nepieciešams tā uzrotīt piedurknes un ķerties pie darba, nodrošinot eh, noteikumu ievērošanu, ieviešanu, un tas bija tiešām ļoti svarīgi Eiropas Savienībā, jo toreiz notika Eiropas Savienības paplašināšanās process. Un Tas saskanēja arī ar pirmo likumdošanas pasākumu pabeigšanas posmu. Un šis, šis darbs pat bija varbūt sarežģītāks nekā Tamperes eh, programmai, kas, kad viss bija jāsāk no nulles. Tālāk eh, runājot par Stokholmas programmu, šeit bija divas eh, iespējas varētu teikt, ka mēs sākam visu no nulles, ka Lisabonas līgums ļauj no jauna veidot uh, uh brīvības drošības tiesiskumu tāpu, un mēs varam tagad to visu izdarīt ar jaunās programmas starpniecību. Diemžēl, un es pie tā vēl atgriezīšos, tā tas negluži notika toreiz. Toreiz uh, izvēle krīt uz otro variantu. Tātad turpināt darbu tā, it kā nekādus jaunus instrumentus Lisabonas līgums nebūtu Eiropas Savienībai piešķiris šīs brīvības drošības tiesiskuma telpas uh, attīstībā. Un parlaments mums uh, deva iespēju paskatīties uz to, kā šī programma ir īstenota un kā notiek sarunas par uh, šīs programmas turpinājumu. Mēs negribam visu krāsot rozā vai melnās krāsās, bet mēs esam izveidojuši bilanci uh, un šeit ir uh, diezgan pretrunīgi rezultāti. No vienas puses, pastāv nopietnas līdzsvar trūkums šai jomā, bet tai pašā laikā mēs nevaram aizmirst konkrētus, precīzus rezultātus un panākumus, uh, īstenojot Stokholmas programmu. Un mēs esam pavirzījušies uz priekšu brīvības, uh, drošības un tiesiskuma telpas izveidē. Un tādēļ arī uh, šobrīd uh, Parlamenta deputātiem arī ir eh, jācenšas pabeigt virknē jautājumu pirms eh, sasākuma beigām un ir eh, šeit arī sasauci ar uh, Stokholmas programmas uh, turpinājumu. Un šeit ir arī virkne izaicinājumu, kas jāpatur prātā. Vispirms es vēlētos runāt par uh, konstatētiem līdzsvaru trūkumiem, un mans kolēģis De Brukers runās drīzāk par perspektīvām, par optimistiskākiem jautājumiem. Es runāšu par līdzsvaru trūkumiem, ko esam konstatējušie bilancē. Un eh, šīs līdzsvaru trūkums eh, ir noturīgs. Varētu teikt, ka Stokholmas programma bija tāds kā administratīvs mārketings drīzāk nekā darba programma likumdevējiem. Mēs šur bija uzskaitīts dažādas prioritātes, kas varbūt nevienmēr uh, bija saistīts ar uh, brīvības telpu un kā šīs uh, prioritātes pārklājās. Minēšu piemēru. Protams, uh, ir skaidrs, ka svarīgi ir īstenot nediskriminācijas pasākumu brīvības telpas izveidē, bet šīs princips ir jāņem vērā visā darbā Eiropas Savienībā, gan runājot par datu aizsardzību, uh, arī tā ir svarīga šai telpai, bet arī šis uh, darbs ir jāveic visā Eiropas Savienībā, visās politikās. Tā kā nevar aprobežoties ar šiem jautājumiem tikai iekšlietu un tieslietu jomā, kā gan patiesībā tas būtu jādara visā Eiropas Savienībai. Un par to liecina arī tiesiskā juridiskā bāze, kas ir ierakstīta līgumos. Tātad šie administratīvie uh, pasākumi patiesībā dažkārt bija centieni maskēt dalību valstu nevēlmi pārvarēt virkni grūtību. Piemēram, runājot par klasisko līdzsvaru trūkumu šajā brīvības drošības tiesiskuma telpā, tātad līdzsvaru starp vien, no vienas puses brīvību un otras puses drošību. Uh, Un mm, arī šeit ir eh, redzama eh, liela atšķirība starp skaistām runām no vienas puses un reālo praktisko dzīvi no otras puses. Par spīti eh, tām tomēr ir arī virkne panākumu šai jomā. Mm, lasot ANO ziņojumu par imigrācijas un migrācijas politiku Eiropas Savienībā ir arī norādīts uz virknes, virkni trūkumu. Runājot par diskrimināciju, šeit saskaramies ar, ar uh, problēmām virknē uh, politikas jomu un cīnoties pret terorismu, vienmēr uzmanības centrā notiek, uh, nonāk viena personu grupa, kas tiek uzskatīta par pers, uh, potenciāliem terorismiem, kas ir nedaudz tumšākā ādas, nedaudz tumšāku ādas krāsu un no, no arābu valstīm nākušie cilvēki tiek uztverti par aizdomīgākiem nekā uh, slaidī gaišmā, gaišmatēni cilvēki, piemēram. Par spīti tam, ka ir sasniegts uh, šajā jomā daudz kas, tomēr uh, ir trūkumi arī. Ir, uh, ir at Frontex aģentūrā vienmēr pārstāvētas personas, kas ir atbildīgs par cilvēktiesību ievērošanu, bet ne vienmēr tā tas ir uh, robežu uh, patvērumu aizsar um, aģentūrā. Tā tad. Uh, tāpat nedrīkstam aizmirst šo prizmas skandālu. Kā? Eiropas pilsoņi uztver mūsu skaistās runas par centieniem viņus aizstāvēt, un otras puses šie skandāli, kas parāda, ka mēs nevienmēr reāli rīkojamies tā, kā mēs to esam teikuši. Tā tad es. Uh, nedomāju, ka tas, ka komisijā ir divi komisāri, kas ir atbildīgi, atbildīgi par drošību no vienas puses un uh, tiesiskumu no otras puses, ka, ka tas ir liels sasniegums. Un mēs varam konstatēt, ka tieslietu do, uh, portfelis ir kļuvis gandrīz vai uh, tukšs, ka tajā vairs nav reāla sat satura, bet eh, drošības aps, apsvērumiem tiek pievērst lielāku uzmanību. Uh, eh, uh, eh, arī ne, netiek īstenots tas, kas ir ierakstīts Lisabonas līgumā. Tā vietā mums tiek runāts par iekšējās drošības pasākumiem, par cīņu pret noziedzību. Protams, tas viss ir svarīgi, bet uh, šeit uh, tiek atstāts novēr, novārtā fakts, ka demokrātijā galvenais uh, demokrātijas garants ir tiesnesis, kā demokrātijas pīlārs, un šeit mēs diemžēl neesam panākuši līdzsvaru. Trešais līdzsvara trūkums ir pastāv starp harmonizāciju un operacionalizāciju Eiropas Savienība ir pielikusi daudz pūliņu, lai, bet uh, šis tehniskais progress nav um, veicinājis normatīvo progresu. Jums Eiropas parlamentā uh, Eh, ir pieejams eh, vesels eh, pielikumu sāraksts, kurā runājot par konkrētām politikām ir uzskaitīts, cik daudz dokumentu ir iesniegts, cik daudz likumdošanas priekšlikumu ir iesniegts un cik galu galā šādu tiesību aktu ir pieņemts Kopumā šeit ir runa par aptuveni 20 saistošiem uh, tiesību aktiem. Tas nav daudz, bet šī literatūra, kur ir paustas vispārējas vēlmes un labākie nolūki, tāda, tāda pastāv lielā apjomā. Un šodien patiesībā galvenā problēma ir konkrēta rīcība ir paziņojumi par pamatiesību aizsardzību dažādās jomās, bet uh, runājot par saistošām tiesību normām dalību valstīs, tādu, kas varētu novest pie, pie prasību iesniegšanas Eiropas Savienības tiesā, diemžēl uh, tādu ir maz. Runājot par um, migrāciju, uh, Uh, un tiesību aizsardzības uh, jomu, tad mums būtu jānovelk šīs sarkanās līnijas, kuras mēs nedrīkstam pārkāpt. Tātad šeit uh, ir atpalīdzība šai jomā un tāpat pieaug. Viss tiek vērsts uz cīņu pret nelegālo imigrāciju un gandrīz nekas netiek darīts legālās imigrācijas jomā. Protams, ir sasniegts zināms progress, tomēr procesuālo tiesību jomā, jo savā laikā Eiropas Savienībai bija jāizdara izvēle vai nu veikt Lisabonizācijas procesu vai veikt inovācijas, un Eiropas Savienība neuzdrošinājās veikt abus uh, procesus vienlaicīgi vai vienu vai otru, un uh, ir bijusi tāda kā mīņāšanās uz vietas. Bet Tā pašā laikā ir uh, plaukušas aģentūras un dažādi veidi instrumenti, un tas, protams, ir kaut kas pozitīvs, ir paradoxāli redzēt, ka tādā jomā, kur valstis tik stingri pieturas pie suverenitātes, mums ir izveidoji, izveidojusies uh, federālā struktūra attiecībā uz drošībām, imigrāciju Eh, tāpat eh, Eirožust un Eiropol un informācijas sistēma pārvaldības jomā tas ir eh, ievērojams panākums, it īpaši ņemot vērā to, ka personas, kas strādā uz vietas, beidzot sāk izmantot šos procesus, piemēram, Eiropas uh, arestā rīkojums tiek izmantots tiesneši, kur sākumā bija ļoti piesardzīgi, tagad izmantošus Eiropas instrumentus praktiski ikdienā. Tātad atpalicība starp dažādu noteikumu pieņemšanu un to izmantošanu uz vietām ir jāizvērtē un jākvantificē. Tālāk arī pastāv līdzsvars trūkums starp situāciju dažādās vai, eh, Eiropas Savienības valstīs. Eh, jāsaka, ka šī situācija par drošības eh, brīvības tiesiskumu telpu bijis tāds kā eifēmisms, jo ir savulaik bijuši uh, izņēmumi, un šī situācija ir vēl, uzla, vēl kļuvusi nopietnāka. Jūs zināt Dānijas gadījumu, un tāpat Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Schengen zonai un apvienotās karalistes īstāš nepiedalīšanās šajā, šajā procesā runājot par policijas un tiesu sadarbības politiku, lai nu kā to pasniegtu, mēs varam uz to raudzīties gan kā uz iespēju, gan kā uz uh, neveiksmi. Tātad šeit uh, trūkst līdzsvara un šī situācija nav uh, normalizējusies pēc uh, Stokholmas programmas pieņemšanas, bet dažkārt šīs atšķirības pat ir pieaugušas. Um, ne, nekad nav bijusi situācija tik nopietna, uh, atskaitot Berlīnas mūra sabrukšanu um, uz Eiropas Savienības dienvidu robežām, un šeit um, pietrūkst solidaritātes starp dalību valstīm, un ir lielas atšķirības, piemēram, es šeit runāju par Grieķijas krīzi, valsti ir valsts, kurām pietrūkst līdzekļu, lai tiktu galā šām migrācijas plūsmām, un citas uh, Eh, valstis eh, nesniedz šo atbildību, un šeit vajadzētu paredzēt saistošāku mehānismu solidaritātes īstenošanai. Tāpat ir arī atsevišķi temati, kur eh, pastāv līdzsvar trūkums, tātad praktiski nekas netiek runāts šās programmas sakarā par legālo migrāciju. Šī līguma daļa, kur ir runa par līdzsvarotu un uh, Mm, taisnīgu politiku attiecībā uz imigrantiem. Šeit Uh, tikai uh, situācija ir pasliktinājusies, uh, uh, veicot cīņu pret nelegālo imigrāciju, tas pats sakāms attiecībā uz sezonas strādniekiem, pat vēl sliktāk ir situācija. Apvienotā karaliste šobrīd ak atklāti aps, apšauba Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, runājot par bulgāriem un rumāņiem un uh, citiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri tiek pielīdzināti trešo valstu pilsoņiem šobrīd. Šeit tiešām rodas nopietni jautājumi. Un pēdējā nopietnā problēma ir tas, kas tā eh, trūks līdzsvars starp iekšējo un ārējo dimensiju. Veidojot Eiropas Savienības ārējās darbības eh, politiku, ārējās darbības dienestu, radās jautājums, kādas eh, būs iekšliet un tieslietām šajā politikā Un, diemžēl, šeit varam konstatēt neveiksmi, jo šie aspekti ir pazuduši plašākajā kontekstā, gan runājot par uh, transatlantisko dialogu, gan arī sarunām ar trešajām valstīm. Šur un tur parādās uh, klauzulas par iekšlietām un tieš, tieslietām, bet tas mm, nav šīs politikas īstenotāja kontrolē. Tātad šeit ir pamats bažām. Bet es gribu jūs iedrošināt un runāt par eh, rožainajiem aspektiem, par eh, šās programmas konkrētiem panākumiem. Un pirmais no tiem ir, un šeit arī jūs esat devuši lielu ieguldījumu, proti patvērumu pakotnes pieņemšana. Neviens jau vairs tam neticēja, ka būs iespējams pieņemt šo pakotni, Un tas ir izdarīts. Protams, var to arī kritizēt, bet, ja mēs runājam, lasām ANO bēgļu komisariāta komentārus, tad uh, tie nav tik negatīvi, kā tas ir bijis līdz šim. Šis uh, jautājums ir jāuzskata par pozitīvu punktu šajā bilancē. Otrais pozitīvais punkts, kam īsumā pieskaršos ir politikas operacionalizācija, aģentūru fenomens. Protams, aģentūru skaita pieaugums ir veidojis nepieciešamo struktūru un arī stiprinājis šo operatīvās darbības kultūru, šīs darbības kultūru, kas ir devis uh, uh lielāku ietekmi šai brīvības uh, telpai, bet šeit tomēr ir arī e, zināmas problēmas, proti runa ir par informācijas apmaiņu un tās pārvaldību. Tā kā trūkst kop vienota tiesību akta šeit mums varētu rasties problēmas nākotnē. Nākošais sasniegums, kas ir izšķirošs, ir savstarpējās uzticības stiprināšana. Ilgu laiku šis uh, termins uh, bija tāds kā aizseks uh, normu nepieņemšanai, bet īstenojot uh, minēto programmu, esam sasnieguši ievērojumu progresu šajomā. Jo izvirzītās prioritātes civilu un kriminālu tiesību jomā Eiropas Savienības tiesa pat ir norādījusi uz to, ka Dublinas sakarā ir jāvalda savstarpējai uzticībai un var cerēt, ka vē, stiprinot uh, savstarpēju uzticību tiks ar vien vairāk īstenot Eiropas Savienības um, noteikumu normas. Un uh, jāsaka, ka uh, ir arī jomas, ko, kuras ir um, i, i, i, attīstījušās pateicoties šai programmai. Tātad pirmā joma ir ties, tieslietu sadarbība. Par to varbūt tā nerakstā avīzēs, bet eh, šis jautājums ir ļoti svarīgs ikdienas dzīvē. Eh, daudz vairāk uzmanības tiek pievērsts biometriskiem datiem, personu kontrolēju uh, lidostās, bet jāsaka, ka ties, tiesiskā sadarbība civilietās ir tiešām liels uh, progress pilsoņu interešu aizsardzībā. Tālāk, protams, uh, ir uh, zinām bloķēšanās virknē jom, kas ir saistītas ar tulkojumu piekļuvi advokātām, bet šeit ir arī konstatējams milzīgs progress Tālāk materiālās krimināla tiesības ir trešā joma. Priekšsādātājs saka, mūsu rīcībā ir uh, pusstunda, un mums būs nepieciešams arī laiks, lai mūsu kolēģi deputāti varētu uzdot jautājumus, un lai mums varētu notikt diskusija. Uh, Un tādēļ es lūgtu jūs rezumēt un uh, noslēgt šo uzstāšanos, lai uh, mums būtu iespējams uh, no, organizēt arī diskusijas. Es, es nevēlos jūs pilnīgi pārtraukt tagad un ne, neaicinu jūs tūlīt pārtraukt uz, uzstāšanos. Man šķiet, saka Lebai kungs, šeit ir divas lietas vēl jāpiemina kas uh, rada šķēršļus. Tātad Eiropas Savienība nespēja šobrīd uh, pretoties krīzēm, tās pārvarēt. Šobrīd uh, par to liecina situācija ar uh, Sīrijas krīzi un vispār ārābu uh, pavasari. Un otrs, uh, otra lieta, par ko liecina Ungārijas situācija un Romu situācija, ir tas, ka šī programma nav bijusi pietiekam tālajoši tiesiskās valsts uh, iedibināšanā. Un es domāju, ka pie šiem diviem jautājumiem nākotnē noteikti būtu jāstrādā. Vous, je, je, je vous remercie, on vous remercie. Bien. Liels paldies, Lebaja kungs. Tagad eh, De Bruker kungs turpinās eh, uzstāšanos. Priekšsēdētāja kungs, runāšu īsi, runājot par jaunās programmas izaicinājumiem, eh, cenšoties identificēt šādus potenciālus uh, izaicinājums. Tātad politiski, institucionāli un tehniski izaicinājumi. Jau mēs esam runājuši par politiskiem izaicinājumiem, par pamat tiesībām un par to īsāk vairāk nerunāšu, bet ir runa par solidaritāti ir līgumā ierakstīts pāns par solidaritāti brīvības, drošības un tiesiskuma telpas uh, izveidē, bet uh, nākas konstatēt, ka šis princips, diemžēl, nav īstenots. Pat ja šī norma, uh, tā nav tiešas darbības, bet tā ir obligāta norma, un mēs domājam, ka jaunajā programmā būtu jārunā par solidaritātes programmu īstenošanu Tālāk par institucionālo izaicinājumu. Ir skaidrs, ka parlamenta, Eiropas parlamenta loma programmas izstrādē ir centrāls elements. Jūs noteikti zināt, cik liela spriedze šobrīd pastāv starp Eiropas parlamentu un Eiropa padomu, jo parlamenta prezidents jūnija Eiropa padomes sēdē norādīja, ka šāda programma eh, tās eh, pieņemšana līdz nākamā gada jūnijam, ka šāds eh, grafiks ir nereāls, jo to nedrīkst šā programma pieņemt bez parlamenta piedalīšanās. Un uh, nevar pēc uh, jaunajām uh, parlamentu vēlēšanām vienkārši apstiprināt kaut ko tādu, kas ir uh, izskatīts iepriekšējā sasaukuma laikā, un tādēļ ir jāmaina šis politiskais kalendārs, lai ņemtu vērā aktuālo situāciju. Un arī tre, tehniskie izaicinājumi ir svarīgi, pat ja šis vārds tehnisks it kā šķiet uh, nepārāk nozīmīgs. Uh, Šeit runa ir par izvērtējumu, par ekspost izvērtējumu. Mūsu prāt šī virzība būtu jāmaina, jo mēs esam nevis uh, sasnieguši progresu, bet gan uh, regresējuši. Mums pat vairs nav instrumenta, kas mums palīdzētu izsmeļoši aprakstīt šīs uh, Uh, politikas īstenošanu un uzskaitīt pieņemtos tiesību aktus. Un nav arī, pat nerunājot par kvalitatīvas uh, izvērtēšanas īstenošanu, jo šeit ir nozīmīga atpalicība konstatējams. Uh, tiek veikti ietekmes novērtējumi, kas tur tiešām ir bijis progress, bet tagad mums būtu jādomā par progresa sasniegšanu arī ekspost izvērtējumā. Un vēl pēdējais par politisko un juridisko kontroli par tiesnešu lomu mēs domājam, ka ir pienācis laiks Eiropas komisijai un tieslietu un iekšlietu ģenerāla direktorātiem uh, rast savu vietu šajā procesā. Šī telpa, brīvības drošības tiesiskam telpa ir izveidota un tagad būtu pienācis laiks komisijai izmantot tās rīcībā esošos instrumentus un proti iespēju uh, vērsties Eiropas Savienības tiesā pret dalību valstīm, ja tās nepilda savas saistības. Mums rodas iespējas, ka šāda prasība ir bijis simtiem, bet patiesībā vairāk kā 90% eh, gadījumu šīs prasības uh, ir iesniegtas par to, ka ir veikta novēlota transponēšana. Un patiesībā e, š, visu šā, šīs lietas var saskaitīt uz vienas rokas pirksti. Es uzskatu, ka komisijai ir jāmaina pieeja un jāizmanto šī iespēja daudz plašāk pat par spīti tam, ka tiek veikt sarunas ar dalību valstīm. Es gribu teikt, ka mūsu pētījumā mēs iestājamies par uh, Mm, jaunas programmas pieņemšanu. Šobrīd uh, ir tāds uh, laika posms, ka izskatās, ka komisija aizmirst to, ka šie instrumenti ir veidojuši uh, tiesisku, uh, brīvības, drošības un tiesiskam tēlpu un ka ir vairāk jābalstās uz uh, Uh, ekspertu grupām un ka šīs darbs pie Stokholmas programmas turpinājuma ir tiešām izšķiroši svarīgs un parlamentam ir aktīvi pie tā jāstrādā, jo tieslietu un iekšlietu jomā šī programma turpmāko piecu gadu laikā būs ļoti svarīga. Uh, Eh, nevajag varbūt 38 lapušu garu dokumentu, kā tas bija Stokholmas programmas gadījumā, varbūt vajag atgriezties pie Tamperes programmas apjoma, bet tas ir ļoti būtiski. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par jūsu analīzi un ļoti nopietno izvērtējumu par Stokholmas programmas rezultātiem, kopš tai bija pieņemta, tika pieņemta 2009. gadā. Bija ārkārtīgi interesanti dzirdēt. Mūsu visus ļoti interesē jūsu pētījums. Mēs arī jūs izaicinām. Tā būs arī iedvesma mūsu turpmākam darbam. mums ir jāizvērtē Stokholmas programmas panākumi un rezultāti. Mums ir jāpieņem politiskie lēmumi. Šobrīd tas ir ļoti pretrunīgs jautājums. Tas ir jautājums par Stokholmas programmas pēcticību. Vai mums ir jāpieņem kāda cita jauna programma? Mm, turpinājums nākošie pieci gadu programma. Nu, nezinām vēl kādu nosaukumu. Nākošais Eiropas parlaments sasaukuma laikā. Tiesiskuma drošības un brīvības telpa. Un tā stājās spēkā kopš arī apstiprinām Lisabons līgumu Tas bija kaut kas pilnīgi cits, nekā ko mēs zinām iepriekš. Kopš masīvas līguma, kad tika ieviest trešais pilārs un iepriekš pirms tam, eh, ko, pirm, pirms tam Amsterdams līgums, tad masīvs līgums, kurš ievies trešo pīlāru, jaunos elementus tām seko Lisabonas līgums, kopējais patvērums, Schengens telpa, kopējā robežu pārvaldība. iespējas saukt pie krimināla vajāšanas Eiropas mērogā arī noziedzīgu nodarījumu izdarītājs. Liba komitejas darbs, kas skaidri parādīs Eiropas parlamenta iesaist jautājumu risināšanā, nekad ne, nebijušā mērogā. Eiropas parlamentam tagad ir jāpieņem likumi un jāsadarbojas nacionālajiem parlamentiem. Tie jau nekur nav pazuduši tieslietu un brīvības un drošības jautājumos. Nē, nē, gluži pretēji arī Eiropas parlaments saka, ka nacionālos parlaments ir ārkārtīgi cieši jāiesaist mērķu sasniegšanā. Tas ir jutīgs jautājums, bet arī pretrunīgs jautājums. Tev ir daudz dilemmas, te ir liels politiskās izvēles. Mums Eiropas parlamentam ir jāsaka savs vārds un jūsu eh, skatījums uz lietām, tik pamatīga analīze. Un kādēļ mēs nesam sasnieguši savus mēģus? Vēl neesam sasnieguši. pamatiesības, citi lielie jautājumi. Datu aizsardzības jautājums, kas vēl nav sakārtots, bet vēl citi. Un nākamais lielais jautājums - kādi ir nākotnes izaicinājumi? Kādas varētu būt mūsu atšķirīgās pieejas? Institucionālā pieeja, politiskā pieeja, tehniskā pieeja. sarežģīta situācija. Mums jāpanāk līdzsvars. Jāsagatavo ziņojums par iespēju panākt Stokholmas mērķus un par iespējamo Stokholmas programmas turpināšanu. Paldies! Kaļokungs, ā, es redzēju, ka jūs lūdzat vārdu. Ā, nu, laikam es pats aizrāvos. Es atvainojos, ka jums trūk pacietības. Bronksa kungs, jūs vēlties ko teikt? Lūdzu. Un tad dosim vārdu referentam. Jūs esat kļuvis šobrīd vienīgais deputāts, kas ir palicis. Nu, jāsaka, iepriekš bija 37,3. Tagad, ja jūs esat un es, tad es saku, pārstāvu 50% no deputātiem. Nu, iepriekš bija varbūt 12,5% deputātu klāt. Es nezinu, kāpēc vispār organizēju šādas uzklausīšanas. Vai tad tajā brīdī īstenībā, ka mēs pasakām, ka organizējam uzklaušanu, vai tad nav tā, ka mēs reizē pasakām, ka mēs apņemamies ierasties? Nu, tas tikai pieklājības jautājums, man liekas, ja mēs viņus uzaicinām un neviens viņus negrib dzirdēt. Nu, labi, tas arī tā, bet nemaz nav man runa. Manuprāt, profesors Labāls nenosauca vienu, varbūt nelīdzsvarotību. Tas ir runa un darbi, un uh, iespējas izpausties. Politiskās partijas ir aizliegtas, vai mēģina viņus aizliegt Beļģijā, Vācijā un citās valstīs. Eiropas uh, partijas tiek it kā speciāli veicināts, bet ir viņām dot skaidri norādījumi, ko viņas drīkst vai ko viņas nedrīkst paust kā savu politisko pārliecību. Mēs sakam, ka vārda brība ļoti svarīga, bet nopietnas arī prezidenta kandidāts, kas arī ir šī parlamenta deputāts, tiek saukts pie krimināla vajāšanas par to, kā viņš ir kaut ko teicis un līdz to. Un um, mēs norādām, ka daudz patīs tiek cenzēts un viņas neko nedrīkst teikt. Uzreiz tas tiek uzskatīts par naidkurināšanu. Un līdz ar to tas, ko jūs sacījāt, kad īstenībā laiks nokavēts. Ja mēs runājam par demokrātijas un brīvības telpu, tad ir jāsaprot, ka šobrīd īstenībā ir pretrunas. Ja mēs sakam brīvi, tad mēs domājam apspiestību, un ja demokrātija, tad tā ir cenzūra. Un tas ir viss, ko es šobrīd varu teikt. Thank you, Mr. Brons. Yes, uh, I took note about. Jā, es jums piekrītu par apmeklējumu. Bet, nu, Liba komiteja jau trīs dienas uh, strādājusi, un mēs sākam darbu pirmdien, un tā jau ir trešdiena. Nu, jā, jautājums par apmeklētību mums būs jāizskata. Bet, nu, jūs izpildījāt brīnišķīgu savu lomu. Un paldies jums par analīzi, par Stokholmas programmu un Un žēl, ka jūsu prezentāciju īstenībā līdz galam noklausījās tikai viens deputāts. Nu, mēs par to nopietni runāsim koordinātoru sanāksmē. Ja mēs pieņemam šo lēmumu, ja mēs uzaicinām cilvēkus, iekļam darba kārtībā. Un tad profesori jārodas uzrunāt sniedz. Tad mazākais, ko mēs varētu prasīt, lai vismaz politiskās grupas nodrošina, ka būs katrai politiskajai grupai kāds pārstāvis. Nu, lūdzu, varbūt jums būtu kāds komentārs. No, mot, crois, ka... Jā, pa, pavisam īsi. Es domāju, ka īstais jautājums jau ir, jāsaka, mēs ar Filipu ar lielu prieku jums uzstājamies. Patiesībā svarīgākais jau ir nevis tas, ko mēs tagad sakām, bet svarīgākais ir tie secinājumi, ko mēs rakstiskajā ziņojumā jums iesniedzām. Tur ir gan uh, skaitļi, gan statistikas gati, gan tabulas un, un citi. Uh, fakti par programmas īstenošanu atspoguļoti. E, tā kā es domāju, ka jūs noteikti e, interesē e, tas, kādus pozitīvos punktus mēs esam konstatējuši un kādas potenciālās problēmas vai bāžas mēs arī paužam. E, manuprāt, Eiropas Savienībai tiešām būtu jāpārdomā savas e, darbības metodes un programmu izstrāde. Tieslietu un iekšlietu jautājumi e, pārāk nopietni ietekmē situāciju dalību valstīs, lai šeit varētu kaut ko improvizēt, balstoties uz dažādiem notikušiem atentātiem vai migrācijas plūsmām vai kaut kādiem citiem aktuāliem notikumiem. Šeit ir nopietna darba programma nepieciešama, viss ir jāplāno, ir jāveic pamata reformas, tas arī ir ļoti svarīgi, domājot par Stokholmas programmu. Un šeit ir nepieciešama darba kārtība, programma un plānošana. Kādēļ? E, divi iemesli. Pirmkārt, lai darbs būtu efektīvs, un otrkārt, lai nodrošinātu atbildību. Efektivitāte ir svarīga, jo, ja mēs cenšamies izsekot tiesību akta pieņemšanas peripētijas, tad mēs, kā, mums ir jāskatās, kur ir, kur notiek bloķēšanās, un ja ir politiskā grība, tad šo bloķēšanos var pārvarēt. Savulaik, kad uh, komisijai uh, bija tāds uh, uh kritēriju kopums, tad varēja redzēt, kurš ko bija izdarījis vai nebija izdarījis, vai parlaments bija pieņēmis savu lēmumu, vai, vai padomu bija pieņēmusi lēmumu, bija skaidrs, kurš ko bloķē, un arī atbildība, atbildība Eiropas Savienības pilsoņu priekšā ir svarīga, jo Tagad notiek tāda kā spēle, tiek teiks, ka vai nu komisija nepiedāvā uh, neko, vai arī ka parlaments nevar vienoties, bet patiesībā ir uh, konstatējams, ka dalību valsti stipri relatīvi, tā maigi sakot, vēlas uh, virzīties uz priekšu šajā iekšlietu un tieslietu jomā. Jo patiesībā tiesību situācija šai iekšlietu un tieslietu jomā ir praktiski tāda, kā, kā tā bija Amsterdams līguma laikā. Kā var virzīties uz priekšu Eiropas prokuratūras izveid, ja eiro just uh, ne, uh, jomā netiek uh, veikts progress? šeit patiesībā ir jāpaskatās vispirms uz darba metodēm, jo vispirms vajadzētu pieskaņot eiro just Lisabonas normām un pēc tam izveidot prokuratūru, nevis otrādi. Mēs tādēļ esam pārliecināti, ka šāda darba programma ir absolūti nepieciešama, tādēļ esam sastādējuši šo ziņojumu un to arī jums prezentējam. Paldies labai, profesoram Labājam un tagad Debrukeram kungam vārds priekšsēdētāji kungs, tiešām runāšu ļoti īsi. Ir uh, uh, jānorāda, ka mums ir liels prieks un gods strādāt šajā jomā jau 20 gadus. Esam uh, strādājuši arī komisijai un esam konstatējuši, kā mainījusies ir gaisotne un klimats patiesībā mēs jūtam, ka izsīkst šis pacēlums, kas savukārt bija radies veidojot brīvības drošības tiesiskumu telpu toreiz. Īsā laikā tika daudz kas sasniegts, jo vajadzēja veidot gan institucionālo kontekstu, gan īstenot politiku, bet tagad mēs, mums tomēr ir jāatzīst, cik svarīgi ir veidot programmu un to debatēt 2013. 14. gadā. Pat, ja ir runa tikai par tādiem miglainiem vispārīgiem secinājumiem, kas ir uh, saistīti ar pienākumu pildi, izpildi saskaņā ar līgumu, varbūt, ka tad mums nāksies secināt, ka šis uh, pacēluma vilnis ir uh, izsīcis, ka tās ir beigas un ka šī brīvības, drošības un tiesiskuma tāpa kļūst par tādu pašu politiku kā citas un ka šeit varbūt pat uh, sāksies tāds kā uh, hibernācijas periods. Un uh, tā tad nākošais šis programmācijas periods būs ļoti izšķirošs šai jomā. Liels paldies profesoriem uh, Debrikeram un Labajam! Līdz ar to mūsu sanāksme ir uh, slēgta un mūsu nākamā sanāksme notiks 24. septembrī no 9 līdz 12.30, pēc tam no 15 līdz 18.30 un nākamā sanāksme pēc tam būs no 15 līdz 18.30. Bronksa kungs. Es eh, šķiet konstatēju, ka eh, ir sanāksme 24. septembrī paredzēta 30. septembrī un pēc tam 3. Vai mēs nevarētu varbūt šīs sanāksmes eh, sagrupēt un tad būtu vieglāk uh, atbraukt, jo kāda jēga braukt uz vienu dienu šurp un tad braukt atpakaļ un pēc tam atkal uz pusdienu šeit atbraukt, vai, vai tas, tas tā neracionāli ir. Priekšsēdētājs, tas ir saistīts ar uh, Uh, izmeklēšanu, ko veic mūsu komiteja, un tas vienmēr ir, uh, to vienmēr ir grūti organizēt, nodrošinot tulkojumu un sekretariāta darbinieku atbalstu un visus šos tehniskos uzdevumus, un tas ir mūsu uh, Tas ir tas iespējamais risinājums, kādu mēs esam raduši, Bronksu kungs. Es cenšos šīs sēdes apmeklēt pēc iespējas, cik es vien spēju, bet kā es varu pamatot uh, simtiem mārciņu vai eiro izmantošanu, lai atbrauktu uz vienu sanāksmi. Priekšsēdētājs uh, atzīst, ka viņš ņem vērā šo aizrādījumu. Paldies, uzredzēšanos!